Dear colleagues, I would like to open. Kolēģi, sāksim darbu. 11. punkts darba kārtībā - viedokļa apmaiņa par tuvo austrumu miera procesu. Sveicam mūsu vidū Džentilīnī kungu, Eiropas Savienības īpašo pārstāvi tuvo austrumu miera procesā kopā ar Pierre Vivonu vēstnieku, kas visiem labi pazīstams, un viņš ir Francijas ārlietu ministrijas īpašais pārstāvis šajos jautājumos. Doktors Alons Benmeirs, tuvo austrumu stratēģijas pētnieks Ņujorkas universitātē. Visi šie cilvēki ir ar ļoti plašu pieredzi šajā jautājumā, un es patiešām ceru, ka mums izdosies izvērtēt un saprast, kas īsti notiek sekojot ziņojumam par miera tātad, vienošanos, norādot un identificējot galvenās problēmas, palest, vardarbība Palestīnā, zemes pārņemšana, kas ir iezīmēta nākotnes palestīniešu valstī un kontrolas trūkums Gazas joslā no Palestīnas pašpārvaldes puses. Džentilīnī kungs, kas ir noticis pēc kvartets ziņojuma? Kas ir, jau, kāda ir jaunākā situācija, lūdzu? Thank you. Thank you very much, Mr. President. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Manuprāt, šī ir lieliski iespēja kopā ar Pjeru Vimonu un Benmeira kungu kopā pārnāt šo jautājumu šobrīd. Protams, notikumu ir daudz, bet gribētu konkrēti runāt par trim svarīgākajām lietām, kas varētu būt sarež, tās svarīgākās, bet nu varbūt, ka būs iespēja arī runāt par citiem jautājumiem šajā viedokļa apmaiņā. Sākumā gribētu runāt par to, cik svarīgi ir koncentrēties aizvien lielākā mērā un jau atkal pievērst uzmanību, īpašu uzmanību divu valstu risinājumam lai saglabātu šādu iespēju. Un pēc tam pavisam īsi runāšu par dažādām iniciatīvām, kā to sasniegt. Priekšsēdētāji, kungs, jūs jau minējāt ziņojumu, bet ir arī citas iniciatīvas, uzklausīsim to no kolēģiem, tiks runāts par Francijas iniciatīvu un pēc tam pavisam īsi par to, ko Eiropas Savienība var paveikt un ko tā varētu darīt, lai sniegtu savu pienesumu divu valstu risinājums. Tāda ir ļoti skaidra pausta Eiropas Savienības nostāja. Tā ir pozīcija, ko ir paziņojušas arī abas puses, un tā ir atbalsts starptautiskajā sabiedrībā. Var jau būt, ka tas ir acīm redzams fakts, bet, manuprāt, nav vēl īsti acīm redzams šobrīd, acīm redzama un skaidri saprotam ideja, ka ir jāaizstāv šī ideja. Esošās tendences un situācijas dinamika nav varbūt ļu, pilnībā pozitīvi vērtējums. Ir dažādas lietas, ir uzticības trūkums abām pusēm, ir zināmi, zināms lietas, kas notiek, drošības sadarbība, citas lietas, vienošanās par enerģētiku, bet jebkurā ja gadījumā abām pusēm neizda, neizdodas pēc būtības pilnībā sadarboties, un ir arī reāli fakti un atklājumi, kas nav varbūt pareizā, uz pareizā ceļa, gribētu šeit uh, atsaukties uz Federikas Mogherīnī teikto pirms nedēļas plenārsesijā, kad uh, tika runāts par situāciju rietumkrastā. Tā tika ļoti padziļināti apspriesta. Ir arī zināmi uh, iekšēji ierobežojumi abām pusēm, un tas nozīmē, ka ir citas lietas, par ko ir jādomā, kas ir jārisina. Mēs ļoti labi zinām, kāda ir situācija Izrēlā, kādas ir uh, rīcības robežas, izmantojot divu valstu risinājumu, paturot prātā esošo koalīciju un arī Rāmalā. Liela uzmanība tiek pievērsta iekšējiem uzmanībiem. Fatah konference uh, uh, notiek šodien, skatīsimies, kāda būs tai rezultāti, vai būs kāda skaidrība, bet jebkurā gadījumā tie ir jautājumi, kam jau tagad tiek pievērsta uzmanība. Ir arī citi steidzami jautājumi, kas jārisina reģionā. Ir jāpaturprātā jaunā ASV administrācija, kas pēc brītiņa stāsies amatā. Nu, tāds ir tas kopējs konteksts un tāda ir šobrīd apstākļi tādēļ Kā jau es minēju, šobrīd vairāk nekā iepriekš ir svarīgi uzsvērt, ka divu valstu risinājums ir kā opcija un nav šobrīd citu ticamu alternatīvu. Vakardien šeit Briselē tikos ar uh, jauniem uh, pārstāvjiem gan no Palestīnas puses, gan Izrēlas, un tas bija ļoti svarīgi. Um, Tas bija pasākums, kas tika organizēts šeit parlamentā. Protams, ka cilvēki bieži zaudē cerību, ja viņi neredz, ka ir reāli notikumi, ejot uz divu valstu risinājumu. Bet tas svarīgākais, manuprāt, jebkurā gadījumā ir mēģināt iet uz priekšu, apgriezt esošās negatīvās uh, tendences, kas ir uh, identificētas uh, ziņojumā apmetnes gazā, vardarbība, kūdīšana un dot reālus iespējas eh, cilvēkiem uz vietas, kas varētu uzlabot dzīves apstākļus. Esam mēģinājuši strādāt. Priekšsēdētāji, jūs eh, jautājat, ko esam paveikuši. Mēs mēģinam, mēs cenšamies, mēģinam iet uz priekšu. Ir svarīgi tam pievērst uzmanību un nodrošināt, ka starptautiskā sabiedrība ir vienota, lai priekšlikumi dot uh, iespējas palestīniešiem tajā pašā laikā paturot prātā drošības uh, apsvērumus, lai tas tiktu virzīts uz priekšu. Tas, manuprāt, ir tas svarīgākais, kas šobrīd būtu jādara. Ir svarīgi, lai mums būtu ziņojums un būtu vienota izpratne par situāciju, lai būtu vienota izpratne ANO, Eiropas Savienībai, ASV, Krievijai jo ir uh, tādas kopīgas idejas par to, kā iet uz priekšu. Jebkurā gadījumā tās, tie nav sīkumi. Mēs runājam par pārmaiņām, mēs runājam par lielāku pilnvarojumu palestīniešiem, tajā pašā laikā ņemot vērā leģitīmās drošības um, bažas kas ir Izraēlas pusē, bet jebkurā ja gadījumā mēs varam iet uz priekšu, pievērst uzmanību šiem jautājumiem, mēģināt veidot mehānismu, kas būtu paralēli šim procesam, bet beig beigās te ir jādomā par abu pušu politisko gribu. Tāda ir tā reālā situācija, jo priekšlikums kas ir piedāvāts galu galā nav jauns. Visi, kas uh, pārzina šo situāciju, uh, Gan Izraels puse, gan palestīnieši um, bieži vien nāk klajā ar līdzīgiem priekšlikumiem, tad nu ir jājautā, kādā veidā iet uz priekšu šādā virzienā. Un politiskā griba ir tas gala jautājums, kā iedrošināt abas puses. Tādēļ ir svarīgi, lai starptautiskā fronte būtu vienota. Un šobrīd vēl jau svarīgāk nekā iepriekš ir svarīgi atcerēties, ka divu valstu risinājums ir risinājums, jo es neredzu nevienu citu ticamu alternatīvu. Nu, varam, protams, par to runāt, bet jau jautājam, kādas ir ticamas alternatīvas, nu tad īsti jāsaka, nav pārliecinošas atbildes uz šo jautājumu vai vēlamies demokrātisku ebreju Izrēlu, vai vēlamies valsts statusu Palestīnai, kas at atbilstu viņu leģitīmām prasībām un vēlmēm. Ja atbilde ir jā uz abiem jautājumiem, manuprāt, atbildēm ir jābūt jā, nu tad es citu risinājumu neredzu, kā vien divu valstu risinājumu. Pastāv dažādas iniciatīvas, minēju šo kvartetu jau, bet es personīgi uzskatu, ka reģionu, ir jāpievērš uzmanība pašam reģionam. Ir arī Arakis iniciatīva, un tur ir tie galvenie stimuli iekļaut abām pusēm, iet uz priekšu un panākt divu valstu risinājumu. Tādēļ ir svarīgi sadarboties ar reģionu. Tas ir tas, ko esmu mēģinājis arī darīt, sniedzot pienesumu ES darbam šādā līmenī, jo ja priekšlikums vai iniciatīva nāk no paša reģiona, tad tā var būt krietni Uh, efektīvāka nekā ja tas ir piedāvājums no starptautiskās sabiedrības puses. Tādēļ pastāvīgi sazinos ar Ēģipti, Jordāniju, Saudiju, Arābiju, Arābu līgu. Ir tiešām ļoti svarīgi ieturēt šādu kursu. Nav tā, ka mēs neredzētu citus izaicinājumus šajā reģionā. Nav tā, ka esam apsēsti ar šo jautājumu un pilnībā aizmirstam uh, to, kas notiek pārējās reģiona daļās. Protams, ir arī citi izaicinājumi, steidzami izaicinājumi reģionā, bet panākt progresu Izraels-Palestīnas jautājumā ļaus mums uh, izvairīties un atbrīvoties no svarīgākā radikalizācijas stimula. Un tieši tādēļ, manuprāt, ir jāiet uz priekšu un jārunā par šo jautājumu ar visām pusēm. Ir, protams, arī citas iniciatīvas. Šogad vairākas puses uh, norādīja par savu interesi šajā procesā. ASV, Ēģipte, Krievija, Francijas iniciatīva arī minēja. Pjērs noteikti par to runās. Gribēju tikai norādīt, ka Eiropas Savienība jau no paša procesa sākuma to ir no sirds atbalstījusi. Un gribētu arī teikt, ka viens no iniciatīvas sasniegumiem līdz šim brīdim jau ir tāds, ka uh, Šis jautājums ir saglabājis augstu prioritāti mūsu darba kārtībā. Kas attiecas uz to, ko dara Eiropas Savienība, ko Eiropas Savienība varētu darīt, manuprāt, ir svarīgi saglabāt koncentrāciju uz mūsu instrumentiem, kas ļaut mums panākt progresu papildus kvartetam, bet, protams, kopā ar starptautiskiem partneriem. Mēs daudz ko darām. Patiesībā citu starptautisko spēlētāju, kam būtu šādi instrumenti, kā mums nav. Gan institūcija veidošana, gan humanitārā un attīstības palīdzība, apmācības uz vietas. Un šī zaļā līnija uz kartes, lai būtu skaidrs, ko tas nozīmē. Arī reģiona iesaiste, protams, plāna operacionalizācija un mēģinājums nākt klajā ar stimuliem šī īpašo privilēģiju partnerību, par ko domājam. Manuprāt, tas būs ļoti labs uh, veids, kā uzsākt sadarbību ar abām pusēm un uh, skatīties, kāda būs attieksme. Tie ir instrumenti, kas ir tikai mūsu rīcībā, un tādēļ Eiropas Savienībai ir tie jāpiedāvā pie sarunu galda, un tie ir jāizmanto attiecībās arī ar citiem starptautiskiem sarunu partneriem. Uh, Šobrīd vēl jau vairāk nekā iepriekš balstoties divu valstu risinājumu un balstoties tā, ko reāli varam paveikt, lai nodrošinātu pievienoto vērtību. Priekšsādātāja kungs, tas ir tas, ko vēlējos teikt. Iesaiste ir tas svarīgākais vārds. Visu iesaiste - starptautiskā sabiedrība, jaunā ASV administrācija un iesaista, lai starptautiskā kopiena būtu vienota ap ideju par divu valstu risinājumu. Manuprāt, tā būs Eiropas Savienības svarīgākā loma gaidāmajā laikā. Lielas paldies! Mač. Lielas paldies! Tagad došu vārdu vēstnieka, vēstniekam Pieram Vimont, Francija. Yes gatavojas konferencei par jautājumiem šajā reģionā. Varbūt jūs varētu mums pastāstīt, kā tas iederās kvartet risinājumā un Eiropas ārējās politikas kontekstā. Un varbūt, ka tas varētu mums būt noderīgi, lai labāk saprastu situāciju. Vārds jums. Thank you. Um, <coughs> thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji for inviting me. Paldies, eh, ka uzaicinājāt mani kopā ar Džentlīnī kungu un profesoru, profesoru Ben Mēru. Eh, šodien es jūsu sēdi, man ir liels eh, gods būt jūsu priekšā. Es negribētu aizņemt pārāk daudz jūsu laika, jo man šķiet, ka Fernando jau pateica ļoti daudz, un es negribētu atkārtot viņa teikto. Varbūt mēģināšu paskaidrot, kāda doma ir šī Francijas iniciatīvai, cik tālu esam nonākuši. Uh, kā Fernando jau teica, galvenā ideja ir uh, dot uh, jaunu stimulu divu valstu risinājumam. Un pēdējos gados, jāsaka, miera process ir virzījies atpakaļgaitā. Un, ja mēs šodien tik ļoti uzstāji gribam atbalstīt divu valstu risinājumu, tad jāsaka, ka pirms dažiem gadiem tas eh, šķita kā pats par sevi saprotams. Šķiet, ka to mums vajadzētu paturēt prātā. Par eh, steidzamību un cik ātri būtu nepieciešams rīkoties. Te es gribētu arī vēl um, papildināt tos iemeslus, ko minēja Fernando, tātad situācija uz vietas, eh, jauna ASV administrācija un uh, citi. Vēl viens elements, kurš, manuprāt, ir ļoti svarīgs, kas jāpatur prātā un kas ļoti labi jau sadars ar to, ko jūs pārnājāt šorīt par Sīriju. Lieta ir tāda, kad jūs tiekaties ar uh, saviem partneriem, sarunu partneriem reģionā, vai nu tie ir uh, uh, vadošie politiskie līderi, vai tie ir pilsoniskās sabiedrības vai organizācija pārstāvji, neviens vairs nerunā par mieru procesu un uh, Izraels un Palestīnas valstīm. Tas vairs nav Eh, šo prioritāšu galvkalī, par ko runā Masamīde, ir tiek runāts par Sīriju, par Jemenu, par Lībiju, par eh, eh, šīm bažām, par radikalizāciju, par tās izpausmēm, bet nekas netiek teikts par tuvējo austrumu mieru procesu. Un uh, tieši šī nostādījuma pēc eh, Francija izlēma uzsākt šo iniciatīvu, jo mums bija tāda sajūta, ka šāda situācija bija pirmkārt ļoti eh, bīstama. Visu interesēs ne tikai šīm divām pusēm, divām valstīm reģionā, bet eh, kopumā Eiropai un starptautiskai kopienai kā tādai. Un šāds status quo var būt tāds maldinošs. Tas var radīt iespēju, ka uh, šī brīža situācija var turpināties, un tā var turpināties, neradot nekādas īpašas draudus eh, stabilitātei. Bet eh, realitāte, manuprāt, ir pilnīgi cita, un eh, tāpēc arī ir šī Francijas iniciatīva. Tātad doma ir atgādināt visiem, ka, ja mēs neustversim šo jautājumu ļoti nopietni, kā tas bija vēl pirms pāris gadiem, tad mēs varētu saskarties ar ļoti būtiskām problēmām turpmākajos gados. Tātad eh, tāda būtībā ir eh, Francijas iniciatīva. Tā ir divi mērķi. Pirmām kārtām atkal likt uz galda šo uh, divu valstu risinājumu, iekļautu starptautiskajā darba kārtībā un uh, paredzēt arī to, ka uh, publisku diskusiju punktu jautājumu Un otrām kārtām gribam uh, šo divu valstu risinājumu atkal nostādīt atpakaļ uz pareizā ceļa. Nevis sākot jaunu procesu, jo jau, daudz procesu jau notiek, bet atsākt to tādā veidā, lai divu valstu risinājumu uh, varētu aplūkot uh, no dažādiem aspektiem no kvarteta, uh, Eh, aspekta, tāpat arī, lai citas valsts reģionā to ņemtu vērā. Tāpat arī ad hoc eh, koordinācijas komiteja. Eh, tātad no visiem šiem aspektiem, lai šis process tiktu ņemts vērā. Un tāpēc mēs esam uztvēruši, uzsvēruši divu valstu risinājuma uh, svarīgumu. Mēs to gribam atkal iedzīvināt. Ir notikušas jau viedokļu apmaiņas par divu valstu risinājumu, un uh, gan Palestīnā, gan Izrēlā, un tās visas atspoguļo sekojošo, ka joprojām ir ļoti liels vairākums par uh, divu valstu risinājumu, divas trešdaļas to cilvēku, kuriem ir uh, uzdot šis jautājums, tātad uh, šo aptāju respondenti, divas trešdaļas uzskata, ka divu valstu risinājums ir vienīgais eh, iespējamais risinājums, kā Fernando teica, un tāpat laikā šis pats vairākums saka, bet eh, šodien tas vairs nav reāli, to nav iespējams īstenot, un tāpēc tas arvien eh, kļūst par tādu ļoti naivu risinājumu, neiespējamu. Un šī neatbilstība starp cerībām un realitāti visbiežāk ir tāda ļoti auglīga augsne eh, bezcerībai, krīzei, problēmām. Un tieši šī iemesla pēc mēs arī domājam, kā ar mūsu iniciatīvu mums ir jāmēģina to atkal iekļaut uh, starptautiskās kopienas darba kārtībā un piedot tam atbilstošo svarīgumu. Kā mēs to varam panākt? Mūsu iniciatīva atšķiras no iepriekšējām iniciatīvām, jo Doma nav par jebkuru cenu atkal atsākt tieši sarunas starp abām pusēm. Mēs zinām, ka šobrīd tam nav īstais laiks pienācis un šāda piespiedu attieksme abām pusēm sēsties pie sarunu galda, tas nebūs noderīgi. Galu galā mēs domājam, ka šajā gadījumā nevajag otrais izdomāt to, kas jau pastāv. Kā es teicu, pastāv jau dažādi procesi, ir dažādas idejas un principi, kas eh, darbojas, un nav nepieciešamība vēlreiz izgudrot to, kas jau pastāv, vai veikt to pašu darbu, kas jau ir veikts. Tāpat arī nevajag censties uzspiest risinājumu par jebkādu cenu. Realitāte pastāv uz vietas, starp eh, šīm abām pusēm. Mēs zinām, ka jaunā ASV administrācija drīz eh, pārņems eh, lietas savās rokās, un viņiem nāksies lemt, kā viņi tālāk darbosies šajā jomā. Tāpat zinām arī, ka citi partneri vēlētos ko darīt. Tā ka, kā es teicu, doma nav kaut ko uzspiest, bet panākt, lai visi piekristu vienai vienotai domai, idejai, ka mums atkal vajadzētu pievērst uzmanību šim konkrētam jautājumam. Un trešais elements. Mēs nekādā veidā necenšamies būt tādi izslēdzoši vai ekskluzīvi. Mēs sakam, ja kādam ir kādas labas idejas, citas idejas, ja vēlties piedarīties, eh, tad eh, lūdzu dodiet ziņu, piedalieties un kopš esam uzsākuši savu iniciatīvu. Un šķiet arī zināms eh, stimuls ir panāks atkal šim divu valstu risinājumam, un arī Fernandos to jau atsaucās. Mēs esam jau dzirdējuši, ka Ēģipte, Krievija un ASV administrācijas tātad um, uh, Uh, administrācija ASV, kas pabeigs savu darbu drīz, ka visiem ir kas uh, sakāms, ir arī ļoti labs kvarteta ziņojums, kas ir ļoti noderīgs. Un tagad šobrīd arī Palestīnas puse ir nākus klajā ar iniciatīvu uh, saistībā ar ANO rezolūciju par nometnēm. Tātad mūsu iniciatīva nekādā veidā nevēr, necenšas eh, citiem neļaut darboties. Doma ir eh, nodrošināt labāku koordināciju, un mums absolūti nav nekādas problēmas, ja arī citi partneri gribētu piedalīties. Ko mēs eh, centīsimies darīt un kāds būs gala rezultāts mūsu prāt? Kā es teicu, jūnijā Parīzē mēs plānojam organizēt sanāksmi mūsu iniciatīvas ietvaros un Ceram, ka līdz gada beigām notiks arī noslēdzošā konference. Atvainojos, jūnija konference ir notikusi, tā tad ir paredzēta vēl viena konference, kas varētu notikt pirms Ziemassvētkiem. Vienmēr ir grūti atrast, vienoties par pareizo datumu, bet tātad šajā konferencē mēs mēģināsim panākt trīs lietas. Pirmām kārtām gribam tādu spēcīgu politisko gribu no visiem, kas eh, piedalās, eh, tādu stingru politisko gribu un apņemšanos eh, attiecībā uz šo divu valstu principu. Un lai principi, vadlīnijas un tie nosacījumi, kas jau ir apstiprināti kopš 67. gada, vai nu, te mēs runājam par ANO drošības padomas rezolūciju vai citiem dokumentiem, kvarteta ceļa karte, uh, Un uh, savulāk ļoti svarīgs dokuments, ko Džeims Beikers, valsts sekretārs, savu, savulaik nosūtīja Madrids konferencei, un te mēs varētu turpināt un uzskaitīt vēl daudz citas lietas. Tā tad mēs strādāsim pie tā visa šīs konferences kontekstā, lai nāktu klajā ar tādu skaidru uh, pamatu. Tālākam darbam mēs arī gribētu atsaukties uh, uz. Uh, Arābu miera iniciatīvu, ko minēja arī Fernando. Šī miera iniciatīva šobrīd ir eh, tādā kā strupceļā, un mūsu doma ir raudzīties, kā mēs varētu dot jaunu stimulu arī Arābu miera iniciatīvai, kura ir eh, nenoliedzami svarīga. Tā principā veidot pamatu iespējamiem kompromisiem un eh, sapratnēs starp abām pusēm un starp visiem reģionā iesaistītajiem uh, spēlētājiem. Tāpēc mums ir jārod veids, kā to virzīt uz priekšu, neprasot nevienam no abām pusēm piekāpties kaut kādā ziņā, viņus to vēl pagaidām nav gatavi, bet jāraugās, kā mēs atkal varētu izmantot uh, Arābu miera iniciatīvu, kā jūs zinat, tā, tā sākuma ir meklējuma 2002. gadā, un kopš tā laika tā ir bijusi uz galda, bet nekas īpaši daudz nav noticis tās ietveros. Otrs punkts uh, šajā konferencē. Mērķis uh, mums būs raudzīties, kā mēs varētu uh, noteikt nepieciešamus nosacījumus konkrētai rīcībai, darbībām, kas ļautu radīt nepieciešamo kontekstu vidi, kas varētu ļaut atkal atdzīvināt šo divu valstu risinājumu ideju. Tātad Tur būs runa par ekonomisko attīstību, kā mēs pie tā varētu strādāt ar saviem partneriem, lai demonstrētu, ka starptautiskā kopiena ir klāt un ir gatava palīdzēt, lai radītu nepieciešamo ekonomisko vīdi, lai eh, palīdzētu tādējādi virzīties uz priekšu. Un te ir jāsaprot, ka runājot par eh, Palestīnas ekonomisko situāciju, mēs uh, skatāmies uz konkrētiem cipariem, uz ekonomisko izaugsmi, bezdarbu un citiem. Un jāsaka, visi šie rādītāji arī iet nepareizā virzienā. Tātad krītās bieži vien tie negatīvi. Mums ir jāskatās, kā mēs, varam, kā mēs varētu palīdzēt Palestīnas pašpārvaldē konsolidēt savas kapacitātes. Viņi jau saņem diezgan lielu starptautisko palīdzību, bet kā to vislabāk saskaņot, uh, fokusēt uz reālām vajadzībām Palestīnas pusē. Un šai ziņā, protams, mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Palestīnas partneriem, tā lai viņiem būtu tāda reāla sajūta, ka šis process tik tiešām ir eh, arī viņu īpašums. Un eh, trešais ir atdzīvināt šos publisko debatu abās eh, pusēs, gan tātad Izraels, gan Palestīnas pusē. Jau manis iemeslu, minēto iemeslu pēc pilsoniskās sabiedrības uh, un organ, sabiedrība un organizācijas ir zaudējušas uzticību, ticību šim divu valstu iespējamam risinājumam, un mums vajadzētu viņiem kaut kā palīdzēt un dot visu iespējamo palīdzību, lai atkal varētu uzsākt, atdzīvināt šīs publiskās debatas un atgūt kaut kādu uzticību tam visam. Un trešais punkts. Trešais rezultāts, ko mēs gribētu iegūt no šīs konferences, kuru, kā es teicu, mēs organizēsim turpmāko nedēļu laikā. Tātad jādomā, kā darboties pēc šīs sanāksmes, lai tie, eh, kurus eh, tik tiešām ļoti interesē miera process, eh, vai nu tā būtu ANO drošības padoma, vai kvartets, vai kāds no mūsu galvenajiem partneriem, teiksim, jaunā ASV administrācija, Krievijas puse un citi, lai arī šīs puses varbūt kaut kādā veidā pārņemt no Francijas šo iniciatīvu, virzītu to tālāk uz priekšu tā, lai divu valstu risinājums būtu un atkal atrastos mūsu darba kārtībā un lai būtu prioritāte. Varbūt nu šķiet, ka esam tā ļoti šauri koncentrējušies. Pašreizējās debatēs šobrīd var dzirdēt, ka šis ir viens no visbūtiskākajiem jautājumiem, ar ko mēs saskaramies. Ja mums izdosies šo procesu uzlikt atpakaļ uz pareizā ceļa, tad varbūt pastāvēs tāda cerība, kā lēnām ar um, pacietību mēs panāksim, ka šis miera process uh, gūs uh, jaunu elpu. Uh, Ties arī likšu punktu priekšsēdētāji. Paldies! Un tagad došu vārdu Benmeīra kungam, profesoram Benmeīram. Thank you so much. And we have seen so many hope. Jūs esat sekojušiem procesam, lūdzu, jums arī vārds izteikties. Paldies priekšsēdētāji, šis ir liels uh, gods uh, būt šodien pie jums kopā ar kolēģiem, un abus kungus uh, man ir bijis tas gods satikt divas reizes jau, un es tiešām augstu vērtēju viņu teikto un varu lielā mērā pievienoties daudz kam, kas jau ir izskanējis bet nu, varbūt nepakāpšos solīti atpakaļ. Aicinātu atgriezties pie divu valstu risinājuma principa, kādēļ mēs par to runājam, kā par vienīgo dzīvotspējīgo opciju. Tas ir saistīts ar svarīgu pamatprincipu - līdzpastāvēšana. Izrēlieši un pa palestīnieši līdzpastāv, patīk vai nepatīk, līdzpastāvēšana no tās nevaram izbēgt, Un gan labākajos, gan arī sliktākajos apstākļos. Tas nozīmē, ja nebūs divu valstu risinājuma, tad uh, šī līdzpastāvēšana nebūs iespējama, un Izrēla nevarēs arī beztermiņā uzturēt okupāciju, un tas būs konkrēti tādēļ, ka abām pusēm ir jāpastāv un citi risinājumi vienkārši nav. Bet, nu, jebkurā gadījumā mēģināšu skaidrot, kas ir tās problēmas. Mums pašiem sev jājautā, kādēļ 50 gadus uh, vēlāk, kopš 67. gada, kādēļ nav bijusi, nav izdevies panākt vienošanos. Tas ir tas svarīgākais pamatjautājums, ko jārod atbilde. Un šeit gribētu sadalīt savu uh, jautājumu divās daļās. Pirmkārt, tūlītēji nosacījumi un apstākļi tuvajos austrumos. Manuprāt, ja kādi centieni atsākt Izraels-Palestīnas sarunas šobrīd lūdzot tikties pie sarunu galda un turpināt procesu, izgāzīsies. Un tas izgāzīsies tādēļ, ka mums ir jāparaugās, kāda ir situācija gan Izrēlā, gan re reģionā plašākā. Pirmkārt, Izraels valdība, manuprāt, šobrīd nav apņēmusies īstenot divu valstu risinājumu. Ir tikai jāparaugās Izraels valdības sastāvu. Ir daudzi, kas aicina tiešā veidā pielikt punktu idejai par divu valstu risinājumu. Izrēlai mm, vajadzētu uh, vienkārši pievienot uh, lielāko daļu rietumu krastu, īpaši C daļu. Tas nozīmē, ka nav šādas reālas īstas apņemšanās īstenot divu valstu risinājumu no esošās Izraels valdības. Otrkārt ir jāparaugās uz opozīciju. Šobrīd nav tādas uh, reālas, efektīvas opozīcijas Izraels valdībā, kas varētu apstrīdēt savas valdības um, idejas vai nu tagad, vai arī pēc 19. gada, kad beigsies esošās valdības mandāts. Uh, Izraels tauta aizvien lielākā mērā uh, kļūst uh, cent, par centrisko spēku atbalstītājiem un labēji centriskiem spēkiem. Tā ir tā lieta, kas jāatceras. Un treškārt, Arābu valstis. Šobrīd Arābu valstis uh, gribētu, lai konflikts beidzas, bet tām ir citas bāžas ar savām problēmām. Iekšējā drošība, Līča valsti, Saudārābija un citi regulāri sazinās ar Izraels valsti, jo no viņu skatu punktu raugoties Izraela ir uz frontes līnijas um, aizstāvībai pret Irānu un citiem. Tādēļ nav īsti nepieciešams neko spiest, uzspiest, jo šķiet, ka Izraels Palestīnas konfliktu var tagad nedaudz nolikt maliņā, tas nav vairs tik steidzams, cik tas bija no viņa perspektīvas. Tas nozīmē, ka viņi nav īsti gatavi uh, Uh, šobrīd um, iet šādā virzienā. Tālāk Palestīnas uh, paša pārvalde. Šobrīd, diemžēl, jāsaka, ka viņiem nav reāla vadoņa, kas varētu um, sniegt, ne, nodrošināt nepieciešamos priekšnosacījumus, lai varētu uh, sasniegt vienošanos. Tur ir uh, Vairākas puses eh, Palestīnas pašpārvalde nesaprotas ar Hamas, viņiem ir atšķirīgi viedokļi, kā paiet konfliktam, un tādēļ tā rezultātā nu nevaram sagaidīt, ka būs reāls progress no Palestīnas pašvaldes puses. Un pēdējā lieta, ko gribētu minēt, tam gan vajadzēja būt pirmajam - jaunās administrācijas loma. Trumpa administrācija, tad, kad viņi stāsies uh, amatā turpmāko nedēļu laikā, uh, Viņiem nav vēl konkrētas pozīcijas. Mums nav skaidrs, kāda nostāja ieņems uh, ASV un Trumps attiecībā arī uz šo konfliktu. Bet viena lieta zinām droši. Prezidents Trumps neiesaistīsies nekādos procesos, kur nav iespēju, kur nav liela izredžu uzvarēt. Tādēļ viņš ļoti rūpīgi izvērtēs Palestīnas-Izraēlas uh, konfliktu pirms tajā iesaistīsies, pirms mēģinās iesaistīties šajā sarunu procesā bet pārējā laikā viņš turpinās um, sekot priekšteču iemītot tāciņu, un tas nozīmē, ka viņa atbalsts Izrēlē būs um, neapšaubāms. Tādēļ arī to nedrīkstam aizmirst, ja mēģināsim atdzīvināt un risināt šo konfliktu, atcerēsimies, kā ASV atbalsts ir, jo bez ASV atbalsta un bez tiešas dalības šis process jebkurā gadījumā neies to ceļu, kādu gribētu mēs to redzēt. Pēdējā lieta, ko gribētu minēt, varbūt ir tā svarīgākā. Tā nav īsti pārunāta. Psiholoģiskā Izraels-Palestīnas konflikta puse. Mums jāsaprot, ka neatkarīgi no tā, ko domājam, par to, kādu praktiskie soļi jāspēr, lai pavirzītu šo krīzi uz priekšu, ir psiholoģiski šķēršļi, kas neļauj piekāpties nevienai no pusēm, lai arī viņi zina, ka jāpiekāpjas būs kādā veidā tad mainīt vēsturisko realitāti, kā atrisināt reliģisko pusi problēmai, kā, ko darīt ar ideoloģiju. Cilvēki abās pusēs ir, um, viņiem ir iekalts, uh, iekalta nostāja, kas neļauj šobrīd piekāpties, jo visu laiku tas ir teikts. Mm, Eb, uh, Izraēlas puses saka, Jeruzaleme paliks. Uh, galvaspilsētu, un tad acīm redzami tā nebūs daļa no Palestīnas valsts. Palestīnieši uzstās uz atgriešanās tiesībām. Tie ir jautājumi, kas, kurus turpinās uzdot, bet sabiedrība ir um, informēta, sabiedrība ir um, iekalts, un tiklīdz, kamēr šī domāšana nemainīsies, kamēr sabiedrības viedoklis un domas nemainīsies, nepanāksim nekādu progresu, neatkarīgi no tā, cik lielu darbu mēs ieguldām. Tādēļ nāk klajā ar priekšlikumu pirms atsākam sarunas. Ir jādomā par samierināšanās izmaksām. Mm, tas ir obligāts priekšnosacījums tālākam progresam. Samierināšanās izmaksas, tas atbilst vairākiem jautājumiem. Pirmkārt, ir jāveicina uh, uzticība. Šobrīd abām, abas puses nulles līmenī uztic viena otrai. Tādēļ ir jāveic pasākumi starp cilvēkiem, starp tautām, lai mēs mazinātu uzticības trūkumu starp abām pusēm. Otrakārt, apusējā nedrošība. Jebkāds samierināšanas process tam būs jākoncentrējas uz to, kā panākt, ka izrēlieši jūtas drošāk, kā nodrošināt, lai palestīnieši jūtas drošāk Šī nedrošības sajūta uh, neļauj nevienai no pusēm iet uz priekšu. Un trešā lieta, kas ir jārisina, ir ilūzijas par to, ka Izraēlas pusē, gan arī Palestīnas pusē reizēm uzskata, ka var dabūt pilnīgi visu. No vienas puses ir Hamas, no otras puses uh, labēji centriskie spēki saka, mūsu zeme mēs neesam gatavi nedalīt, ne jums ko atdot. Tādēļ ir uh, jāvājina šo viedokļu paudēju puse, lai liktu cilvēkiem saprast, ka um, ir jā, jāpastāv līdzās, un tieši tādēļ ir nepieciešams samierināt viedokļus. Samierināšanas process, manuprāt, nozīmē trīs lietas. Pirmkārt, darbības un notikumi starp cilvēkiem, starp tautām. Nu, man nav tagad laika varbūt uh, garāk par to runāt, bet ar prieku par to runātu plašāk. Otrakārt, uh, Jāatgādina, ka gan Palestīnas, gan Izraels valdības var veikt zināmas pasākums, lai mazinātu spriedzi, un arī šeit var sniegt uh, daudz piemēru no abām pusēm. Un tas nav nekas milzīgs, tā nav piekāpšanās, ko jūs neesat gatavi darīt, tas ir pavisam kas cits. Un trešais, trešā lieta, kāda veida politiskais satvers ir nepieciešams, ir jāveicina samierināšanās procesa gaitā. Uh, Tam būs nepieciešami vismaz divi gadi, un, manuprāt, tā ir Arābu miera iniciatīva, kam ir jākalpo par kopējo satvaru miera procesa veicināšanai, jo jebkāda iniciatīva, manuprāt, kurā nav pilnīgas Arābu valstu pārstāvības, nedarbosies beigās. Daudzi no mums uzskata, ka kvartets jebkurā gadījumā ir būtiska daļa no atbildes Es uzskatu, ka, ja vēlamies šo procesu pavirzīt uz priekšu, nāksies mainīt domas, mainīt pieeju un atdzīvināt un stiprināt Arābu mieru iniciatīvu. Un šeit Eiropas Savienība un Francijas iniciatīva var sniegt vērā ņemamu pienesumu. Un nu pāriešu pie Francijas iniciatīvas un teikšu, ka tā ir ļoti svarīga, tā ir jāturpina, tā ir jānotiek. Šobrīd jājautā, kad tas notiks un kāds būs šīs konferences saturs. Nav pilnīgi nekādu šaubu, ka mans draugs Viman, Viman kungs gribētu noorganizēt šo procesu nākamo turpmāko trī nedēļu laikā. Manuprāt, šādas konferences organizēšana tik īsā laikā pirms Ziemassvētkiem nezinot, kāda ir, piemēram, Trumpa administrācijas nostāja, manuprāt, tas būs pretrunā mūsu mērķiem. Ir nepieciešams papildus laiks, lai sagatavotos šādam pasākumam, jo es no sirds uzskatu, ka Francijas ini iniciatīva, ko atbilsta Eiropas Savienība, tā nedrīkst izgāzties. Mums ir jāizvērās par jebkuru cenu no izgāšanās, jo, ja izgāzīsimies, būs ļoti, ļoti sarežģīti vēlreiz atgriezties un mēģināt atsākt, atdzīvināt šo procesu, kad būs jau viens uh, izgāšanās gadījums un šāda neveiksme, kurai nevajadzēja, nevajadzēja notikt. Nākamā lieta, kam vajadzētu būt darba kārtībā? Francijas iniciatīvas darba kārtība ir koncentrēties uz procesu. Ko darīt turpmāko divu, trīlu gadu laikā? Manuprāt, Trumpa administrācija nespēs koncentrēties uz uh, šo konfliktu vismaz kādu laiku. Prezidentam Trumpam būs jār, jārisina daudz citu jautājumu, kas ir krietni steidzamāk, vismaz no viņa skatu punkta raugoties. Un kamēr nav šis steidzamības elements risināt Palestīnas-Izraels konfliktu, šo jautājumu noliks maliņā. Tas sniedz iespēju Eiropas Savienībai īstenot Francijas iniciatīvu un izmantot šo laika periodu turpmāko 18 mēnešu līdz 2 gadu garumā, lai uzsāktu šo procesu, lai sagatavotu pamatus tālākām nopietnām sarunām starp abām pusēm. Un tieši šī iemesla dēļ, manuprāt, Francijas iniciatīva un Eiropas Savienība ir būtiski svarīgas. Ir svarīgi Eiropas Savienībai uzņemt šo, uzņemties šo lomu, sagatavot pamatus, sagatavot ceļu nopietnām sarunām. Tādēļ, manuprāt, Francijas iniciatīva ir būtiska, bet daži no soļiem ir jāveic jau sagatavojot pamatus. Nu, dažus tikai minēšu. Ir jāmēģina panākt, lai Izrēla atbalstītu arābu mieru iniciatīvu. Tas būtu vērtīgs solis uz priekšu. Netanjahu jau norādīja, ka daži elementi šajā iniciatīvā viņam šķiet pozitīvi, tādēļ ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai abus pārliecinātu, lai pārliecinātu arī Hamas pieņemt arābu mieru iniciatīvu. Katāra, Turcija, citi, kam ir ļoti labas attiecības ar Hamas, varētu skaidrot, kādēļ ir nepieciešams viņiem iet šajā virzienā. Jo uh, viņu sapņi par Izraels iznīcināšanu jebkurā gadījumā neīstenosies. Tādēļ ir jāmēģina mazināt šo problēmu, jo kamēr vien Hamas un citi ekstrēmisti turpinās aicināt iznīcināt Izrēlu, viņi um, atbalsta netiešā veidā centrāla labējos spēkus. Viņi teiks, kādēļ mums sēdēt pie sarunu galda un tiek, uh, piekāpties, ja mūs jebkurā gadījumā grib iznīcināt. Tādēļ tīri politiski ir daudz darba jāpaveic, gan frančiem, gan Eiropas saimnībai kopumā, lai sagatavotu pamatus. Starp tautām, starp valdībām un politiskais satvers tie ir elementi, kas ir nepieciešami. Tas veido šo sistēmu un satveru, ko varēs atbalstīt arī starptautiskā kopiena, arī arābu valstis. Ar ja izdosies pārliecināt Izraēlu un Hamas. Un tad būsim tādā situācijā, kad varēsim uzsākt procesu, lai abas puses varētu sēdēt pie sarunu galda un vest sarunas. Tuvākajos divos gados nezinām, protams, kas notiks, bet varu teikt, ka, manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, ka esošā vadība Izrēlā un Palestīnā nevar un nebūs nonākt pie mm, jebkādiem uh, piekāpšanās elementiem, kas ļautu mums panākt progresu. Un tādēļ tagad ir jāsāk domāt no jauna, kā izmantot Francijas iniciatīvu, kā varam izmantot to par instrumentu, kas būtu veiksmīgs un ļautu mums sagatavot šādu pamatu. Tā būtu lieliski iespēja, paturot prātā to, kāda ir situācija ar ASV, kāda ir uh, situācija tuvajos austrumos, paturot prātā, ka neviena no pusēm nav gatava piekāpties, tur var Eiropas Savienība un Francija uzņemties ļoti būtisku lomu, lai procesu virzītu uz priekšu. Un tad, kad pienāks īstais brīdis pēc 18 mēnešiem, pēc diviem gadiem, tad iespējams gan Palestīna, gan Izraela būs krietni atsaucīgāk klausīties mūsu idejās un saprast, kādēļ divu valstu risinājums ir vienīgais praktiskais risinājums, kas beigu beigās darbosies, kas Izraēlas pusē sniegs drošību un atbildīs arī Palestīnas vēlmēm saistībā ar to, ka viņi ir pelnījuši brīvu un neatkarīgu valsti, kur mierā varētu dzīvot blakus Izrēlē. Tas nav neiespējams sapnis, tas var piepildīties bet ir nepieciešams konkrēts rīcības plāns, kā iet uz priekšu, un neiesaistīties šādā tukšā sapņošanā un nepieļaut divreiz izgāšanos pirms ķeramies pie reālā darba. Neviena no iesaistītajām pusēm, Izrēlā, SV, Palestīna, visi ir rūpīgi pārdomājuši kas ir nepieciešams, lai mainītu sabiedrisko domu, cilvēku domas, lai visi būtu gatavi apsēsties pie sarunu galda un tad raudzīties uz viens otru kā partneri mieram, kā partneri, kā kaimiņi, kas var dzīvot mierā un drošībā. Tas ir tas mūsu mērķis, un es domāju, ka tas ir iespējams. Ja vien būs uh, atbilstoši un ļoti rūpīgs satvers. Paldies! Flores Mrs. Kalniete. Paldies. Kalnietes kundzē vārds. Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, saskatu šeit pretrunu starp, eh, abiem runā, starp diviem runātājiem eh, - vēstnieku Džentlīni un profesoru kungu. Jo, Džentlīni kungs, jūs uzsvērāt, cik svarīga ar ASV klātbūtne a, miera procesam. No otras puses, a, profesor kungs, a, ASV klātbūtnes nēsamība, tāpēc, ka notiek izmaiņas ASV administrācijā, to jūs uzsverat kā, uztverat kā iespēju Eiropas Savienībai lai varbūt spēlētu tādu noteicošo vai izšķirošo lomu. Es personīgi, zinot pašreizējo situāciju, esmu diezgan skeptiski noskaņota un gribētu uzdot jautājumu jums abiem. Kādas ir jūsu prognozes, ja tas ir pareizais vārds par Trumpa politiku tuvējos austrumos? Un kas eh, notiks ar divu valstu risinājumu. Paldies! Es nav. Uh, eh, Aņokungs. Merci, eh, monsieur Jean. Paldies, priekšsēdētājums, paldies runātājiem par prezentāciju šodien uzstājoties mūsu ārlietu komitejā, jo šis laika brīdis ir ļoti nozīmīgs. Pāris nedēļas kopš izteikt Francijas iniciatīva un Trumpa kungs ir eh, ievēlēts un šo lielo nedrošību, eh, par kuru atgādināja eh, viens no runātājiem. Paldies, ka šī viedokļa apmaiņa ir organizēta tik ļoti ātri, tam nebija daudz laika. Gads, ko mēs sagaidām, tas ir tāds ļoti nozīmīgs. 2017. gadā simts gadi kopš Dezūras. Uh, um, pasludināšanas 50 uh, gadu kopš 142. Uh, rezolūcijas pieņemšanas 2010. Uh, 2017. gads ir ļoti simboliski, tāpat paiet 70 gadu kopš citiem nozīmīgiem noteikumiem. Un tas viss atgādina, mm, ka ir nepieciešami konkrēti priekšlikumi, jūs jau par to arī runājāt. Uh, Jūs arī pieminējāt to, ka uh, Donalda Trumpa ievēlēšana maina situāciju. Tāpat arī Eiropai jāuzņems lielāka loma brīdī, kad uh, ir skaidrs, uh, ka uh, ASV tik dziļi neiesaistīsies uh, konflikta risināšanā, un atbildība, kāda piekrīt mums Eiropiešiem, ir nozīmīgāka nekā jelkad. Uh, Es jau uzsvēru šo Francijas iniciatīvu. Četri jautājumi. Pirmkārt, problēmas, par kurām runājam šodien no Palestīnas vai Izraels puses, tā ir līderība, vadītāja jautājums. Ne abās, ne citi neatbalstām. Līdzšinējie miera procesi nav bijuši veiksmīgi un tāpat. Uh, Uh, ir nepieciešams, lai uh, sarunu uh, partners sēstos pie galda un risinātu sarunas, bet tas nav noticis, un Benmērs jautājums šeit ir jāpiemina arī. Kāda iniciatīva arī um, Francijas uh, iniciatīva ar ES atbalstu, kā tā varētu ļaut uh, apiet šo uh, līderības trūkumu un atjaunot miera uh, procesi? Uh, mēs visu to vēlamies. Otrs jautājums. Priekšsēdētājkungs. Šodien divu valstu risinājumu uh, iespēja ir politiski ambiciozs mērķis, uh, to pieminēja, un katru dienu tas uh, kļūst aizvien nozīmīgāks, ir nepieciešams par to runāt un arī par Palestīnas valsts eksistenci. Kvarteta pēdējā secinājuma bija skaidri, kā Eiropas Savienība varētu. Uh, um, inicēt šo procesu, kādi pasākumi varētu neutralizēt uh, predestību divu valstu risinājumam, uh, cik tālu esam pavirzījušies un cik tālu esam pavirzījušies jautājumā par uh, produktu uh, marķēšanu, kas ir ražoti. Uh, okupētajās teritorijās. Trešais jautājums par konferenci, ko Francija vēlas uh, organizēt. Mm, jau tiek runāts, ka darba kārtība ir ārkārtīgi nozīmīga un uh, no tā ir atkarīgs, vai Izraela iedīsies vai nē. Um, zinām, ka Netanjahu ir jau uh, saskaries ar spiedienu, lai viņš neierastos no savas valdības puses. Un tāpat arī uh, jārunā par Netanjahu kunga uh, klātbūtnes nozīmīgu. Miera process ir nozīmīgs un 2002. gada miera iniciatīva rada ietvaru, kas ir koherents, lai visi varētu ierasties un sēsties pie viena galda un pat tikai vēl vienreiz apstiprinot to. Uh, Jāsaka, dažās arābu valstīs eh, ir tā zinām kavēšanās eh, runāt atkal par šo iniciatīvu. Vai jūs, eh, viens no jums, varētu vairāk runāt par iespējām, kādas varētu būt, lai akceptētu šo risinājumu un arī Izraels dalību? Tam ir ļoti liela nozīme. Jo mēs redzam, ka visas arābu valstis un Izraēlai jābūt viens prātis par nepieciešamību Un tās radikālākās puses gan no Izraels, gan eh, no a, a, Palestīnas a, varbūt nav tieši iesaistīts. Un viens no runātājiem tikko to runāja. Jurek kungs nākošais. Bardzo dziękuję. Musimy myśleć cały czas o pokoju, bo... Jā, paldies. Mums jādomā par mieru. Mums jādomā par mieru visu laiku. Mums jādomā par mieru visu laiku. Mums jādomā par mieru visu laiku, jo pastāvīga konflikta doma nav pieņemama. Izraela ir uh, radusies, lai uh, Izraels tautai būtu uh, iespējas dzīvot mierā, un pat labam situācija uh, ebreju kopienai uh, Izraelā ir ļoti sarežģīta situācija, tāpat arī musulmaņu un arābu kopienai, kas tur dzīvo. Divu valstu uh, risinājumu perspektīva. Uh, tā jāizvērtē, jo situācija ir uh, sarežģīta un sarežģīta arī kristiešu minoritātei arābu uh, pasaulē. Un tikai miers un tikai darbs var radīt tiešām priekšnoteikums uh, veiksmīgai attīstībai, bet nu, man liekas, ka mēs esam izvēlējušies pat labam to sliktāko iespējamo. Uh, ceļu. Miera jautājumu svētajā zemē mēs esam padarījuši par startautisku jautājumu. Mēs mēģinām Palestīnas un Arābu puses pārliecināt, ka viss ir kārtībā, ka viņi ir a, ticami partneri. Mēs a, runājam a, par to, ka Atsevišķie Izraels ministri e, ir pauduši viedokli par divu valstu risinājumu, bet neraugamies uz to, kas no, tiek Gazas sektorā. Tur pie varas ir Hamas. Gazas sektors ir politisks tā kā organisms un vara gāzes sektorā neievēro cilvēktiesības, un šī vara ir bīstama mazākuma tautībai pašu sabiedrībā. Taču mēs par to pārāk maz vai arī pat nemaz nerunājam. Nu, iedomāsimies, kā Palestīnas valsts tiks izveidota. Šī valsts būs no pirmās tās eksistences brīža nedaru, nefunkcionējoša valsts. Nu, var jau teikt, ka ir kādi argumenti pret manis paša teikto, ko uh, sākumā teicu. Nē, tā tas nav. Mums uh, ir jāpadara uh, zināms uh, Palestīnas uh, pusei, kas ir nepieciešams. Viņiem ir nepieciešama tiešām demokrātiska uh, attīstība, viņiem ir uh, jābūt pārstāvētiem sabiedrībā, viņiem ir jābūt ticamiem uh, savā darbībā, lai uh, sociālais miers iestātos. Es vēlreiz atkārtošu. Šī jautājuma padarīšana par starptautisku jautājumu rada tādu nepareizu ilūziju, ka mēs diskutējam ar diviem partneriem, uh, kas varētu radīt ilgtermiņa uh, mieru. Bet tas ir nepareizs pieņēmums. Miers svētajā zemē var tikt panākts uh, tikai izpratnē par uh, šo jautājumu. Jā, protams, starptautiskais viedoklis arī ir nozīmīgs, taču nu, nevajadzētu īstenot spiedienu, jo tas, ko mēs darām,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 Paldies tiem, kas izteica savus viedokļus, bet es neesmu ārkārtīgi apmierināta, jo man liekas, ka arī šodien mēs neuzklausījām tādas ļoti veiksmīgas risinājumas nākotnē pāris konkrēti jautājumi. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā diskutējām ar Mogarīnī kundzi par šo jautājumu un uzdevām pāris jautājumus. Šos pašus jautājumus gribētu uzdot arī runātājiem šeit. Neviens no jums nerunāja par to, kā mēs gribam rīkoties jautājumā attiecībā uz projektiem, kas ir finansēti no Eiropas Savienības līdzekļiem un tagad iznīcināti. Ja kāds izlīdzina cita īpašumu, tad uh, viņam ir jāatmaksā tas, kas ir uh, kā zaudējums radīts. Nu, kā būs tagad ar uh, tiem projektiem, par kuriem esam maksājuši un kas tagad ir iznīcināti, vai uh, kāds to atmaksās šos līdzekļus? Un otrs jautājums. Daži runātāji par to uh, jau arī uzstājās. Ir vesela rinda dažādu miera iniciatīvu. Taču es neredzu uh, nekādu tādu lielāku uh, progresu šajos jautājumos. Arī šodien tas tika uzsvērts un neredz arī, ka nekādu koordinējošu pasākumu vai Eiropa vai Mogurīnī kundze varētu aktīvi darboties, apvienojot šīs iniciatīvas, apvienojot tās, lai būtu patiesa rīcības plāns ar skaidriem termiņiem. Nu, tas būtu risinājums, jo man liekas, ka šis konflikts ir ārkārtīgi ilgs, pārāk ilgs. Man liekas, ka jau 2016. gads ir pārāk ilgs šis uh, uh, konflikta laiks. Nākošais Aģī Georgiju kungs, lūdzu jums vārds. You, Paldies, priekšsādātājs kundze. Man ir tāda sajūta, ka tas, ko mēs dzirdam, ir nu, tādas teorētiskas zināšanas. Nevienam nav tādas reālas sviras, lai virzītu lietas uz priekšu. Es Eh, pateicos Francijas eh, pārstāvim par viņu priekšlikumu, bet piekrītu profesoru kungam, eh, kurš teica, ka mēs pārāk ātri to visu gatavojam un varbūt to visu vajadzētu nedaudz atlikt. Vai kāds šeit var būt pietiekami drosmīgs, lai pateiktu, ka Izrēla nevēlas nekādu risinājumu? It īpaši šobrīd, tagad pēc jaunā ASV prezidenta ievēlēšanas, viņi jūtas brīvāki doties šajā virzienā. Viņi demolē mājokļus, izmet no mājām tūkstošiem palestīniešu. Pavisam nesen 1500 cilvēku tā tika izmest no mājokļiem tiek veidotas jaunas apmetnes zonās, kur uh, palestīnieši dzīvoja. Un pat ēkās, uh, ēkas, kas ir būvētas par Eiropas Savienības līdzekļiem, ir sagrautas, un tās tiek uh, aizstātas ar apmetnēm Izraels iedzīvotājiem. Man šķiet, ka uz pasaules nav tādas eh, varas. Un, eh, ja šādas varas arī ir, tās atbalsta Izrēlu, iet tajā virzienā, kādā viņi jau ir gājuši gadiem ilgi. Profesor kungs teica, un es ar to arī noslēgšu savu komentāru, ka varbūt Turcijai ir kaut kādas ietekmē svira attiecībā uz Hamas, lai viņiem pateiktu, kā rīkoties Vai tad jūs neredzat, ka uh, arī Turcija būs uh, Hamas valsts? Kā tad jūs sagaidat, lai viņi konsultētu, dotu labu padomu Hamasam? Un jūs teicāt arī, ka tā kā Hamas strādā, lai iznīcinātu Izrēlu, tad uh, nav risinājuma. Bet uzklausiet, es uh, piekrītu, jā, ka Hamazam ir šāda retorika, bet eh, un tie ir izrēlieši, kas rīkojas eh, pret eh, palestīniešiem, kuri iet šo palestīnas, palestīniešu iznīcināšanas ceļu. Un vēl burtiski pāris vārdi. Nebūs tāda mūžīga, mūžīgi ilgstoša risinājuma, bet jāatcerās, ka uh, Izraela uzbruka Gazas eh, joslē, un pirms diviem gadiem šādos uzbrukumos gāja bojā 3000 cilvēki divu mēnešu laikā. Bet jums jāatceras, ka tajā pašā laikā uh, Palestīnas uh, eh, sieviete dzemdē tikpat lielu skaitu palestīniešu bērnu. Paldies! Paldies! Džurāna kungs nākošais lūdzu. Merci. Euh. Paldies, paldies priekšstādātājs kundze. Paldies, protams, arī par uh, šiem uh, skaidrojumiem, kas ir no vienas puses ļoti interesanti, taču um, liek mums vilties no otras puses. Ir tīpaši attiecībā uz to, ko Eiropas Savienība var darīt. Uh, Es gribētu, protams, ir dažādas ģeopolitiskās analīzes, ir dažādi iemesli, un dažkārt jūs ļoti interesanti par tiem stāstājāt, par realitāti, par īstenību. Taču es gribētu atgriezties pie Eiropas Savienības kapacitātes jo mēs šeit esam Eiropas parlamentā, un es gribētu atgriezties pie jautājuma par Eiropas Savienības spēju uh, rīkoties ar noteiktiem tematiem. Es uzklausu skaidrojums par šo situāciju, ka ir jāuzlabo miera process. Un man ir tāda sajūta, un varbūt, ka jūs parādīsiet, pierādīsiet, ka es kļūdos. Man liekas, ka viens no Eiropas Savienības partneriem, proti Izraēlas valdība, uh, neinteresējas uh, pietiekami. Un uh, sekot tikai, nu, teiksim, tādām nepareizām noraidēm par atsevišķiem uh, tematiem. Nu, piemēram, domāju par koloniju jautājumu, par apmetņu jautājumu un produktiem, kas ir ražot šajās teritorijās. Eiropas parlaments vai Eiropas Savienība kā tā 2012. gadā taču arī 2015. gadā atgādināja, ka produkti, kas ir ražoti Izraels apmetnēs, tiem nevajadzētu nokļūt Eiropas uh, tirgus, uh, ja vien tie nav skaidri marķēti. Eiropas Savienība atgādina, ka uh, produkti, kas ir ražotni apmetnēs, tādēļ, ka starptautiskā izpratnā šīs apmetnes nav uh, atzītas, šos produktus nevajadzētu uh, atzīt uh, kā uh, tos, kas ir pakļauti uh, tirdzniecības nolīgumiem, uh, kas ir noslēgts starp Izraēlu un palīdzi, pa, Palestīnu. Džentralīnī kungs, eh, gribu uzdot pirmo jautājumu. Eiropas komisija parasti ir līguma sarkotāji, un jūs, protams, piekritīsiet man. Es nerunāju par to darbu, ko jūs darat attiecībā uz sārunām. Attiecībā uz to, nu, nekāda problēma nav, un es saprotu, ko jūs visu um, darat, cik ļoti daudz pūļu pie, liet, pieliekt. Bet tieši par šo jautājumu runājot. Vai Eiropas Savienība konkrēti ir uh, interesēta, uh, lai veicinātu šo marķēšanu, vai ir veikti kādi pētījumi, kāda ir eh, rezultāti, ko mēs zinām par produktu marķēšanu, kas ir ražot apmetnēs. Es zinu, ka, piemēram, vīns Un uh, uz etiķetes ir rakstīts uh, žudiesam arī, bet tas neatbilst, neatbilst uh, tam, uh, kur tas tiek ražots, un uh, līdz ar to pārdošana ir uh, skārta. Otrs jautājums. Jūs zinat, ka mm, uh, pat laman postījuma apmērs Palestīnā ir zināms skolas. Uh, bērnu spēļu laukumi, um, citi objekti, uh, tos ir uh, iznīcinājusi Izraels valdība. Vai Eiropas Savienība reiķinās ar finanšu kompensācijas uh, saņemšanu uh, par uh, tiem objektiem, ko ir izveidojusi uh, Eiropas Savienība un kas ir uh, izpostīti? Un kādēļ tad nu vienkārši tie maksājumi, kurus mēs uh, maksājam Izraēlai uh, par. Uh, Uh, apmaiņas ietvaros, kādēļ nu, šies maksājumi vienkārši netiek samazināja. Un vēl viens jautājums. Uh, Lorants Fabuskungs, uh, ārlietu ministrs Francijā, ir norādījis, ka jautājums par Palestīnas valsts atzīšanu būs tieši saistīts ar to, vai Izraela būs klāt vai nē sarunu procesā. Nu, jautājums ir par to, vai Izraela būs klāt vai nē. Bet, ja ir tāda hipotētiska iespēja, ka Izraela nepiedalīsies sarunās, vai Francijas valdība a, turpinās a, pildīt tos solījumus, kurus reiz deva tās a, ārlietu ministrs. Paldies! Un tagad uh, Adaktusonkungs. Thank you, Madam Chair. Paldies, eh, priekšsādātāji. Man ir eh, divi jautājumi, centīšos izteikties īsi. Pirmais jautājums eh, Vimont kungam. Atbilstoši Palestīnas aptaujas centra datiem tikai 33% izrēlieši atbalsta savas valdības pozīciju. Un kas atbalsta kas at, un kas atbalsta šo Francijas iniciatīvu. 30% uh, norāda, ka tas atbalsta tikai, ka tas ir tikai Palestīnas pusē par labu. Mm, skatoties uz šiem rezultātiem, kā jūs varētu uzskatīt to par tādu reālu opciju? Un otrais jautājums Gentilīnī kungam. Uh, Abas ir vairāk kārt uh, atteicies uzsākt, atsākt divpusējas miera sarunas ar Izraēlu, kaut gan Izraēlas premjerministrs ir uh, aicinājis viņu uzsākt uh, sārunu vešanas, uh, vešanu bez kādiem priekšnosacījumiem. Netanjahu arī ir paudis vēlmi ierasties Ramalā un runāt, izteikties Palestīnas parlamentu priekšā, un viņš ir aicinājis arī abas uzrunāt Izraels parlamentu. Kādā veidā Eiropas Savienība un uh, Komisija kā lielākais um, donors uh, uh, Izraels uh, Palestīnas pusē, kā tad jūs panāksiet to, lai atkal notiktu atgriešanās pie miera sarunām? Paldies! Un Freunde kungs nākošais. Thank you very much. Paldies, priekšsādātāji! Mums uh, vakar bija ļoti jauks vakariņas ar uh, Izraels un uh, Palestīnas jauniešu pārstāvu vadītājiem. Un ko mēs jutām pilnīgi skaidri, pat ja viņi sēž, tad, kad viņi sēž, sēž vienā telpā, viņu starpā ir burtiski okeāni, un tāpēc, man liekas, ir tik ārkārtīgi svarīgi, lai mēs atkal izveidot šo uzticību un uh, samierināšana ir svarīgākais uh, aspekts, kā arī Benmērkungs uzsvēra. Bet es gribētu uzdot vienu jautājumu par um, diviem Amerikas prezidentiem. Viens no viņiem bija Amerikas prezidents Džimijs Kārters. Viņš uh, rakstīja reiz New York Times uh, avīzē un prasīja, lai Barack Obamas administrācija atzītu Palestīnu kā to ir darījuši daudz citas valsts, un man eh, vienkārši jautājums, vai Alans vai kāds cits varbūt eh, gribētu komentēt to, vai tas ir tāds reāls eh, ceļš risinājums turpmākiem mēnešiem, kamēr Donalds Trumps stājas pie varas. Es pilnīgi piekrītu, ka mēs neko nezinām par Donaldu Trumpa mm, administrāciju un viņa politiku tuvēju austrumu jomā bet eh, tas, ko viņš teica, bija tas, ka izrēlieši ir eh, kolosāli cilvēki. Esmu ticies ar eh, viņiem visiem, tā ir brīnišķīga valsts, tā ir brīnišķīga valsts, bet visādi citādi es. Tas arī bija viss principā, ko viņš teica. Bet intervijā New York Times viņš norādīja, ka Džerāds Kušners viņa uh, radinieks, ka viņš būtu vienkārši izcila personība, kandidāts, lai strādātu pie miera tuvējos austrumos, ka viņas nots to varētu darīt. Un eh, tā ir, jāsaka, vēl viena no tādām dīvainām idejām, ar ko Trumpa kungs atkal ir nācis klajā. Es nezinu, vai tam ir jebkāda mm, kaut kāda pamatotība. Paldies! Eh, Paldies, un tagad es došu vārdu Van Orden kungam. Lūdzu! Uh, much, uh, Paldies, priekšsēdētāji! Viens no runātājiem jau iepriekš izteicās par to, ka no ASV uh, puses trūks tāda uzsvara momenta, jo notiek prezidentūras nomaiņa, bet um, tas izpaužas arī citur, arī Francija uh, šobrīd ir pārņemta ar uh, gatavošanos prezidentu vēlēšanām un to, ka arī mainīsies Francija administrācija, tā ka neesmu pārliecināts, eh, vai Francija būs eh, daudz fokusētāk uz šiem jautājumiem, salīdzinot ar citiem. Mums jāuzdod sev jautājums, vai mēs vēlamies turpināt iesaistīties eh, tādos neauglīgos žestos, vai mēs gribam būt ar kaut kādu cerību un Jāsaka, kā arī daži kolēģi jau teica. Es domāju, ka Nav citas valsts, kas tik ļoti vēlētos mieru kā Izraela. Tā tad eh, tā vēlas eh, noteikti eh, mieru, drošību. Netanjahu ir apņēmīgs atbalsts šo divu valstu risinājumu un atcerēsimies, ka Izraela izgāno gāzes sektoru, gāzes sektors ir teroristu organizācijas pārņemts tā, ka Hamas kontrolē nav nekāda brīvība nodrošināta paturot prātā, ka Izrēla ir uh, nācija, kurai nepārtraukti ir notikuši uzbrukumi. Tas sākās jau pirms uh, eh, 69 gadiem, kad uh, tika izveidota valsts. Tā tad visu laiku viņi ir tikuši, viņiem visu laiku ir uzbrukts. Tā ļoti maza un ievainojama valsts, un tas mums ir jāpatur prātā. Es zinu, ka Eiropas, jā, runāju par Eiropas Savienības lomu. Eiropas Savienība cenšas sevi Mm, parādīt kā tādu spēlētāju pasaules mērogā, bet varbūt, ka tā vietā. Un te es gribētu atsaukties uz kolēģi teikto, izmantot eh, to sviru, kāda Eiropas Savienībā ir, lai panāktu izmaiņu palestīniešu pozīcijā. Gal galā mēs esam finansiālā ziņā lielākie palestīnas atbalstītāji, un ko tad mēs saņemam? Uh, par eh, šo atbalstu. Kāds, kādas politiskās sviras mums ir attiecībās Palestīna? Nekādas. Nekādu progresu neesam saskatījuši. Mums ir jāpanāk, lai viņi atgrieztos pie konferences galda. Un tā vietā, lai varbūt taisītu kāds liels žests, Eiropas Savienībai vajadzētu pievērst uzmanību mazākām lietām. Piemēram, jā, es zinu, ka ir tādas lietas kā uzlabojumi, robežu kontrolē, rietumkrastā un eh, gāzas eh, sektorā ko veic Izraels un Palestīnas iestādes, un uh, Eiropas uh, atbalsts uh, te varētu būt ļoti noderīgs. Varētu būt ļoti daudz praktisku projektu, kur Eiropas Savienība varētu būt noderīga tā vietā, lai radītu kādas nepamatotas cerējības uzstājoties starptautiskā mērogā un runājot par visu šo nonsensu par atzīšanu. Mēs zinām, ka vienīgais, eh, ko var darīt, ir nodrošināt, lai notiek divpusējas sarunas starp Palestīnu uz izrēliešiem, un vienīgais, ko mēs varam darīt, varam censties būt noderīgi un nepadarīt to par eh, vēl tālāku tādu nākotnes jautājumu. Paldies! Tagad Vairla kungs lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Baidos, ka panelistu pēc eh, šīm debatēm būs eh, sapratuši, kāpēc Eiropas Savienība vairs nevar spēlēt eh, lomu tuvēju austrumu mieru procesā. Mūsu pozīcijas ir diametrāli pretējas, un mēs vienkārši runājam divās atšķirīgās valodās. Te nav runa par uh, Izrēlas un uh, Izrēlas atzīšanu un uh, garantijām, ka Izrēlē ir tiesības pastāvēt un būt drošai attiecībā uz savām robežām, un ka jānosoda jebkurš, kurš vēlētos iznīcināt šo valsti. Šāds nosodījums jau ir pausts, tas pastāv, un tas ir pilnīgi neapstrīdams Eiropā. Tātad Mums jādomā, ko mēs varam darīt, lai virzītu eh, šo procesu, kurš ir process tikai vārdos un kurš ir miers eh, tikai uz papīra, jo reāli nav nekāda miera. Es eh, centīšos uzdot dažus jautājumus. Ir interesanti, ka mēs runājam par Izraels un Palestīnas attiecībām un par to, ka uh, divu valstu risinājums eh, kļūst eh, Fata Morgana. Mēs eh, nerunājam par instrumentiem, kas ir reāli un pieejami, un kur Eiropas Savienība pat varētu spēlēt savu lomu. Pirmkārt, kā jau profesor kungs minēja iepriekš, ir Francijas iniciatīva, ir Arābu miera iniciatīva, Un ir starptautiskās tiesības un instrumenti, ko var nodrošināt starptautiskās tiesības un starptautiskā humanā palīdzība. Ja mēs pieturamies pie starptautiskām tiesībām, tad eh, kļūst acīm redzami skaidrs, ka Izrēla nav tikai, nav vienīgā demokrātiskā valsts reģionā, bet tā ir valsts, kurā uh, demokrātijas principi tiek pārkāpti un uh, smagi pārkāpti. Sākot jau ar eh, šo pamatu attieksmi pret citiem palestīniešiem, līdz uh, 800 bērniem cietumos. Te ir jāpiesauc vairāk kā 5000 aizturēts personas. kas ir pilnīgi nepieņemama prakse šādai administīvai aizturēšanai. Ir parlamenta deputāti, kas ir cietumā un tā tālāk un tā joprojām. Runāsim skaidru valodu. Jā, jūs varat būt Izraels draugi un runāt par šiem jautājumiem. Pretējā gadījumā mēs nevaram te izdarīt nekādu diferenciāciju. Un šodien es saņēmu informāciju, kurā dalīšos arī ar jums. Vēstulē Maganīnī kundzei nevalstisko organizāciju grupa piesaistīt visu uzmanību faktam, ka pagājušā gada maijā projekts, Law Train projekts, tāds ir šī projekta nosaukums, tas ir uzsācies un to atbalsta arī ar Eiropas līdzekļiem un tur ir runa par nopratināšanas tehnikas metožu izmaiņām, lai mainītu vadošās tendences starptautiskā kriminoloģijā. To vada uh, Uh, Izraels universitāte, un uh, tur ir iesaistīta arī Izraels uh, valsts drosības ministrija un Beļģijas drošības dienests Beļģijā, Portugāles iestādes, krasta apsvērts Spānijā un vēl citas iestādes. Un šis projekts, man liekas, jau runā bez vārdiem, jo nopratināšanas metodas Izrēlā. Nu, mums jau par to kaut kas ir zināms, un arī palenti, palestīnieši par to visu zina vēl vairāk. Kā mēs varam sadarboties ar šādiem nosacījumiem šādā projektā un izlikties, ka viss ir kā parasti, ka viss ir kārtībā. Paldies! Paldies, un Lopes kungs nākošais. Paldies, prezidenta. Um... Paldies, priekšsēdētājs Konzera. Mēs esam vienoti domās par to, ka šis konflikts turpinās bez skaidra risinājuma līnijas un ka tas paliek starptautiskajā darba kārtībā, par to tika runāts. Tāpat arī tika uzsvērts tas, ka politiskā vadība nav gatava uzņemties risinājumu meklējums kopš 2006. gada, nu būsim godīgi, ka, nu, teiksim, ir izteikts dažādas iniciatīvas, tāds izteikt, it's, piemēram, Kerīkungs, bet, nu, tādas būtiskas izmaiņas nav bijušas. Gribu uzdot pāris jautājumus. Pirmkārt, kā atkal atgriezties pie sarunu galda, ja divas iestājas, ja iesaistītās puses izsaka dažādus priekšnoteikumus? Vieni grib divpusējas sarunas, citi ko citu. Palestīnieši vēlas noskaidrot pāris jautājumus pirms tam, piemēram, robežas un teritorijas. Izrēlieši nemaz nekādas priekšnoteikums nevēlas apstiprināt. Kā vispār šādas sarunu puses var apvienot pie viena sarunu galda, ja pastāv šādi jā, mūri. Un a, otrs jautājums, kādas iespējas ir ietekmēt situāciju Eiropas Savienībai? Deputāti pārstāv dažādus viedokļus, a, runāja par mūsu lomu a, šo teritoriju konfliktā. Tātad, ko mēs tiešām varam darīt? Jā, varbūt, ka mums ir a, daži instrumenti, nu, piemēram, tirkus Izraels produktiem vai mūsu piemaksas a, Palestīnas a, autonomajai. A, pārvaldē. Ko mēs varam darīt, eh, lai veicinātu šo divu valstu risinājumu? Nu, tā tad, ja kādā brīdī eh, tas būtu iespējams praktiski iemeslu dēļ, un tagad eh, pēc tam, kad tika runāts jau par apmetnēm un par to, ka nu, būs, viss burtiski tiek sākts no nulles. No Nu, varbūt, ka šo teritoriju, pat ja tā tiek sadalīta, kā tas praktiski būtu iespējams. Un pēdējais jautājums, pēdējais punkts par izlīgumu, par izlīgumu arī uh, starp dažādajām Palestīnas uh, pusēm. Vai tas vispār ir iespējams? Uh, izlīgums starp uh, palestīniešiem. Paldies. Tagad Prēdis kungs. Paldies, priekšstādājs kundze. Es vienkārši tikai gribēju teikt, ka mēs jau esam diskutējuši, un diskusijas bija pagājuši nedēļa plenāra sēdē. Esmu ļoti iepriecināts uh, par uh, tādām tā kā atsaucēm. Uh, Bez tam mēs arī jau uh, ierosinājām, ka šīs diskusijas tiktu turpināts. Esmu um, nu, tiešām arī sarūknēts par to, ka entuziasms un šīs idejas a, turpināšana par tiešām sarunām, ka tās apšauba daži mūsu kolēģi. Nu, es domāju, ka ja mēs gribam kaut ko liederīgu pasā, panākt, tad ir a, nepieciešams tiešas sarunas bez jebkādiem noteikumiem. Visā citādi nu, a, atgriežamies pie tādām stigmatizējošām sarunām, un tas stigmatizē vienu no sarunu pusēm. Paldies! Paldies. Lielas paldies! Tagad vēlētos dot iespēju visiem trim paneļa diskusijas dalībniekiem atbildēt uz komentāriem un jautājumiem. Piedāvātu 5 līdz 7 minūtes katram, ieslēgšu arī taimeri un varbūt atbildēsim pretējā secībā. Sākumā lūksim uh, izteikties Alonu Benmeira kungu, pēc tam uh, pārējos kolēģus. Lūdzu. Thank you so much. Um, the... Paldies. Tika jautāts, vai varam pareģot, ko darīs Trumpa kungs. Nu, manuprāt, nevajadzētu šeit nekādus minējumus tomēr izteikt. Bet, kas attiecas uz Izrēlu un uz šo konfliktu, no savas puses varu tikai piedāvāt ideju, ka prezidents Trumps turpinās atbalstīt Izraels valsti balstoties man pieejamo informāciju, viņš tic divu valstu risinājumam, tomēr šobrīd nav vēl nekāda rīcības plāna vai stratēģijas jaunajai administrācijai uzsākt šo procesu. Un tieši tādēļ es norādītu vai piedāvātu ideju, ka ASV ir kritiski svarīgs, neatsverams uh, uh partneris šī konflikta risināšanai. Nu, šobrīd ASV neplāno aktīvi iesaistīties vai nav vēl iesaistījies, un tādēļ Eiropas Savienībai ir iespēja veidot pamatus, ne jau aizvietot ASV, bet veidot pamatus strādāt, lai pēc gada vai diviem abas puses būtu atvērtākas uzklausīt un domāt par to, kurās jomās jāpiekāpjas, un iespējams tad varētu jau arī to izdarīt. Otra lieta, par ko vajadzētu darīt, domāt, ir jānodala Izrēla kā valsts no tās valdības. Pilnībā varu piekrist Vivu Mānu kungam. Visās aptaujās lielais, valstu vairāk, eh, lielais tauts vairākums abās pusēs atbalsta divu valstu risinājumu. Valdība ir tā, ar ko ir problēma. Un, jā, ja, Man gan nešķiet, ka esošā Palestīnas pašpārvalde vai Izraels valdība būtu gatava to darīt, lai panāktu divu valstu vienošanos, divu valstu risinājumu. Ja Netanjahu ies šādā virzienā, viņa valdība sadumposies jau nākamajā dienā, jo viņa koalīcijas valdības pārstāvji aicina pievienot rietumu krastu. Un tad, kad runāju par Hamas Hamas ir jābūt, un tas būs daļa no jebkāda miera procesa. Un tā ir ilūzija domāt, ka var noslēgt eh, mieru ar uh, Palestīnas pašpārvaldi un ignorēt Hamas. Protams, ka Hamas publiski apgalvo, ka vēlas iznīcināt Izraelu, bet uh, Viņi zina, viņi apzinās, ka Izraela nekur nepazudīs, tādēļ viņiem ir nepieciešams meklēt veidu, kā līdzpastāvēt. Un tieši tādēļ es jums šobrīd norādu, ka, ja būtu miera iniciatīva, kas Hamas piedāvātu izēju, tās valstis, kam būtu ietekme uz Hamas, Turcija, Katāra un tā tālāk, viņi jau varētu uzsākt sarunas ar Hamas, lai liktu viņiem pieņemt reālo situāciju. Hamas, manuprāt, vēlas to darīt, bet viņi grib tādu cieņpilnu izēju. Un Arābu miera iniciatīva varētu būt šāds risinājums. Diskusijas par šo jautājumu, protams, var turpināties ilgi un gari, un daudz ko vēl varētu tur teikt. Bet tas pamatprincips, ko gribu norādīt, ir spēkā. Tiem, kas ir sazinājušies ar Turciju, Katāru, Hamas, viss saka vienu un to pašu. Viņi saka, ka tas ir iespējams. varam uzskaitīt un pārskaitīt um, tās kļūmes, ko ir pieļāvušas abas puses, un es domāju, ka neviens nenorādīs, ka Izraela visu laiku ir uh, nevainīgi rīkojusies labticīgi pret Palestīnu, vai Palestīna būtu labticīgi bijusi pret Izraelu. Abas puses ir pieļāvušas milzīgas kļūdas pēdējo 15 gadu laikā, turpina kļūdas pieļaut, un varam jau, protams, kurā m, mm, visos brīžos vērtēt, kuru tad vairāk vajadzētu sodīt, bet Varam visi vienoties, okupācija nav ilgspējīga, un tai ir jābeidz. Kā varētu to pabeigt, kā pielikt tai punktu, nu, tad ir jāpārdomā visi jautājumi, kurus pārunājam. Tur ir tā sarežģītā, uh, tas tas sarežģītākais jautājums, un pie tam ir jāpieiet ļoti rūpīgi. Francijas iniciatīva par dalību tajā. Es neticu, ka starptautiska konference, kurā nepiedalās Izraela un nepiedalās Palestīna, būs tā, kas atrisinās jautājumu. Nu, var jau būt, ka laiku novilcināsim, bet, bet tas nebūs izšķiroši. Ir jābūt abu pušu dalībai. Pieņemot, ka viņiem gan būs jāzina. Nu, ja Netanjahu liksies, ka viņam izdarīs uz viņu spiedienu konferences laikā, viņš neieradīsies. Viņam ir jāsaka, šī konference ir plānota ar mērķi uzsākt jaunu procesu, samierināšanas procesu. Viņiem netiks nekas pieprasīts, nekāda piekāpšanās konferences laikā. Viņiem jāieroc un jāsaprot, ka ir nepieciešama samierināšanās, lai satuvinātu abu pušu pozīcijas, lai mazinātu uzticības trūkumu, lai mazinātu drošības bāžas, lai mazinātu uh, bailes. Tādēļ būs nepieciešama abu pušu dalība, un bez tās, manuprāt, šī konference neko nepanāks. Kas attiecas uz to, ka Obama, ka Kārters tātad prasīja Obamam lūgt atzīt Palestīnu pirms, ats, um, uh, pirms pabeigt savu termiņu, uh, Nu, manuprāt, tas nav labs padoms, tas neko uz vietas nemainīs. Tas tikai uh, stiprinās ekstrēmistus Izraēlas pusē un nebūs nekāda izpildes mehānisma, lai uzspiest Izraelu to pieņemt. Tālāk ir Trumps, kurš iespējams varētu mm, ierasties un tad pateikt, nē, tas nav tas, ko es būtu darījis. Tādēļ ideja par šādu vienkāršu paziņojumu un ka tam it kā būtu milzīga um, mm, tālējoša ietekme, tā ir ilūzija. Un Kārtera kungs nu šeit maldās vienkārši. Manuprāt, Francijas vai Eiropas Savienības centieni nebūs veltīgi. Situācija nevar atstāt tādu, kā tā ir šobrīd. Ir jārīkojas, lai mazinātu jaunu problēmu rašanos. Jaunas problēmas, kas būs neatgriezeniskas, un kā rezultātā jebkādas miera izredzes būs gandrīz neiespējams. Ir nepieciešams process, ir jābūt samierināšanas procesam, lai pa palēninātu vai apturētu to, ka reālā situācija, kas sarežģīja nākotni, tikai turpinās. Var vēl vienu komentāru vai vajadzētu likt punktu? Šķiet, ka tad arī ar to pabeigšu. Liels paldies! Paldies, Benmēra kungs! Tagad došu Vimon kungam vārdu, lūdzu. Jā, mēģināšu arī es iekļauties man atvēlētajā laikā un atbildēt uz jautājumiem, kas tika uzdoti. Pirmkārt, konference. Jautājums, vai Izraels valdība piedalītos vai nē. Barņē kungs, manuprāt, to jautāju. Šobrīd šķiet atbildē nē. Viņi mums visai tā strikti ir norādījuši, ka jau koši pasākuma neatbalst mūsu iniciatīvu. Tagad, kad runājam par gala konferenci, viņi mums norādīja, ka viņiem nesot nekādu plānu piedalīties. Un, protams, pieņēmām to zināšanai. Tagad mēģinam saprast, kā iet uz priekšu un tajā pašā laikā izvairīties no tā, ko minēja profesors Benmērs. Ja tā ir konference, kur abas puses uh, nav, vai ir tikai viena puse ieradusies, tad tas radīs iespaidu par nelīdzsvarotu procesu. Mēs par to domājam. Mēģināsim rast labāko risinājumu. Manuprāt, un gribētu to uzsvērt, kā profesors Benmērs jau teica, šī konference, tās mērķis nav izdarīt spiedienu uz vienu vai otru pusi un padarīt to par pretrunīgu pasākumu. Šeit mēs runājam par to, ka ir jāatgādina par dažiem pamatprincipiem, dažiem faktiem, balstoties, kur esam veidojuši miera procesu. Un tiem, kas atsakās piedalīties, gribam tikai norādīt, ka nav nepieciešams atkārtot šos principus, uh, kamēr uh, visi centieni ir pilnīgi pretējā virzienā. Mums pirmkārt šķiet, ka tas ir uh, lieki, un otrkārt tas varētu būt visai svarīgi brīdī, kad divu valstu risinājuma princips nedaudz uh, it kā pazūd no mūsu redzes lauka. Otrais jautājums, kas tika uzdots. Palestīnas puses atbalsts. Šeit ar zināmu pārliecību varu teikt, ka, ja starptautiskajā um, kopienā ir viens partners, kas ir kopš paša sākuma atbalstījis Francijas iniciatīvu, tā ir Palestīna. Viņi no sākuma ir teikuši, ka mm, šis šobrīd ir vienīgais risinājums, mēs jūs atbalstām varbūt līdz pat tādam brīdim, ka viņiem pārmērīgs gaidas ir no procesa. Tādēļ tas, ko redzam no sabiedriskās domas aptaujām, uh, vai citi signāli, ko saņemam, ir tādi, ka Palestīnas pašpārvalde un vadība um, nopietni tam pieiet, un tur nav nekādas pretrunas, un arī to nedrīkstam aizmirst. Te pavisam īsi varbūt gribētu paturpināt profesoru teikto par laiku, ka varbūt šobrīd būtu labāk um, nogaidīt un uh, atlikt konferenci. Manuprāt, nebūs uh, jebkurā gadījumā nekāda laba brīža, īsti nevainojama brīža. Tagad vai tad, kad sagaidām Trumpa kungu, manuprāt, kādā brīdī jau vienkārši jāpieņem lēmums, ko darīsim. Un Francijas valdībai jārīkojas. Manuprāt, ir svarīgi atcerēties, ka ja atliksim šo pasākumu, un kā jau profesors Ben Mērs teica, ka ja jaunā administrācija gribēs papildus laiku par to domāt, nu tad, tad mēs nerunājam par dažiem mēnešiem, bet par krietni garāku procesu. Un visu jau tā pamatideja, kā jau teica profesors Ben Mērs, ir Svarīgākais ir sagatavot augsni turmākā gada, divu gadu laikā, lai sarunas pēc tam samierināšanās varētu sākties. Tādēļ sarunas ir jāsāk pēc iespējas ātrāk, un, manuprāt, tas ir svarīgi. Treškārt, atzīšana. Jā, kad uzsākām iniciatīvu, bija šāda ideja, bet tas bija saistīts ar to, ka, ja iniciatīva izgāstos, tad mēs domātu par iespēju atzīt un atklājām, ka, pasakot tikai to un izlaižot citus argumentus, viens no tiem svarīgākajiem uh, elementiem, kas parādījās, bija tas, ka daudzi partneri, kas bija mūs gatavi atbalstīt, nu tad viņi bija tādi atturīgi par to, ka vajadzētu tagad uh, pāriet pie iniciatīvas, kuras mērķis beigu beigās ir pavērt iespējas atzīšanai. Un tā kā daudzi no mūsu partneriem teica, ka viņi nejūtas īsti komfortabli ar šādu lēmumu, mēs izlēmām piebremzēt. Un Francijas valdība teica, ka jautājums atzīt vai neatzīt Palestīnas valsti ir Francijas uh, pašas uh, jautājums, tas ir ar suverenitāti saistīts jautājums, tādēļ to nevajadzētu piesaistīt iniciatīvai, kurā mēs mēģinam piesaistīt cik vien iespējams daudz starptautiskās kopienas partneru. Pēdējais komentārs priekšsēdētājs kundze, un tad likšu punktu. Ir dzirdētas idejas par to, ka vajadzētu nacionalizēt šo jautājumu un vajadzētu runāt tikai par tiešajām sarunām. Gribētu kliedēt varbūt kādu pārpratumu. Arī mēs atbalstām tieši sarunas. Tāds jau ir galu galā šīs iniciatīvas mērķis. Abām pusēm atgriezties pie sarunu galda, radīt apstākļus uh, tiešām sarunām, ko varētu no jauna uzsākt. Nekādā veidā nav te pretrunas starp šīm divām lietām tieši pretēji. Mums šķiet, ka ir vērojams savstarpējs atbalsts, un tas mums šķiet svarīgi. Internacionalizācija. Tas, ko teica profesors Benmērs sākumā līdzpastāvēšana, tā ir, tā ir fakts, ar to ir jāsadzīvo. Tieši tas pats attiecas uz šī jautājuma starptautisko dimensiju. Ja paraugāmies uz atbalstu, kas palīdz uh, Palestīnai, kas tirgojas ar Izraelu, kas viņiem palīdz uh, pētniecības programmās. Tā ir starptautiskā kopiena - ASV, Krievija, Eiropas Savienība. Mums visiem ir intereses, tiešas intereses nodrošināt mieru šajā reģionā, jo beig beigās jau te mēs runājam arī par mūsu stabilitāti un drošību. Tādēļ mēģināt būvēt sienu starp starptautisko kopienu un šo uh, situāciju reģionā un teikt, ka mums vajadzētu atturēties un pastāvēt maliņā, manuprāt, tas ir pretrunā ar reālu situāciju. Paldies! Vimon. Paldies eh, eh, Vimon kungam un tagad Džentlīnī eh, kungs. Thanks a lot for, for the question. Paldies, priekšsādātāji, paldies visiem, paldies par visiem jautājumiem, komentāriem. Es centīšos atbildēt uz savu jautājumu daļu. Pirmām kārtām par šo jau minēto ASV lomu. Mm, te tika izteikti jautājumi, tika runāts par pretrunām, arī jūs priekšsādātājs kundze to pieminējāt. Tātad, ko es teicu un ko es ar to tieši domāju? Es domāju, ka Eiropas Savienība ir daudz spēcīgāka, ja tā rīkojas kopā ar starpiem starptautiskiem partneriem. Tā, manuprāt, ir galvenā doma. Tā būs stiprāka arī uh, eh, sviras uh, eh, vai ietekmes uh, ziņā Tas atkal cits jautājums, kādas ir šīs svirs mūsu rīcībā. Es domāju, ka ASV ir spēcīgāks. Tas varbūt šķiet tāpats par sevi saprotams, bet to vajadzētu atcerēties un paturēt prātā. Tāpēc arī daudz esam īst, jau investējuši šajā darbā ar mūsu kvarteta kolēģiem un tāpēc arī mēs eh, vienmēr strādājam balstoties uz eh, eh, mūsu pozīcijām, padoms secinājumiem un tā tālāk. Uh, Runājot par jauno ASV administrāciju, jā, es arī biju Vašingtonā pagājušā nedēļā. Protams, ka mums, uh, mēs vēl redzēsim nākotnē, kas un kā būs, bet viena lieta ir skaidra, ka Eiropas uh, Savienībai ir interesi iesaistīties, un mums ir jāiesaistās, jo kopā mēs esam spēcīgāki, un kopā mēs varam virzīt to visu uz priekšu. Es ļoti labi saskatu to visu uz vietas, ka jā, uh, ir ļoti labi, ja puses mēģina atrast kaut kā savu pozīciju starp dažādiem partneriem, bet ar ASV es domāju, ka mēs esam spēcīgāki un varbūt, ka mums tas varētu izdoties. To es eh, gribēju teikt, tāda bija mana doma. Par citiem jautājumiem, citu tematiku, par abu pušu vēlmi vest sarunas teiksim, viena puse piedāvā tikšanās, otra puse nevēlas to, un kāda ir Eiropas Savienības loma Un te arī, lai izteiktos eh, skaidrāk un uzsvērtu jau izteiktos eh, komentārus, es domāju, ka neviens nevar aizstāt eh, abas puses šajā mm, procesā. Sides, no one... Neviens nevar aizstāt abas puses, neviens nevar aizstāt uh, tiešas sarunas. Tas, manuprāt, ir uh, skaidrs, un tas ir ļoti skaidrs pamats arī tam, kā, kāda ir lietu kārtība. Protams, ļoti svarīgs vienmēr ir uh, papildus vai papildinošais mehānisms. Manuprāt, ambīcijas būs tādas, ka šim papildus mehānismam vajadzētu būt ar reģionāliem partneriem, ar uh, Eiropas Savienību, ASV, ar citiem spēlētājiem. Tātad, kā es teicu, svarīgi ir, lai būtu šī vienotā starptautiskā fronte. Dažkārt man ir tāda sajūta, ka tas nav jautājums par uh, svīru, par to, ko var panākt, bet drīzāk par politisko gribu. Un to jau es arī teicu, jā, ir runa par politisko gribu. Ko darīt, kā virzīties uz priekšu? Mm, te, kā jau es teicu, es domāju, nevajag izdomāt kaut ko jaunu, kas jau pastāv. Daži soļi, kas varētu palīdzēt radīt atkal apstākļus eh, tādām jēgpilnām sarunām, jā, tie varbūt šobrīd jau pastāv. Un, uh, Mums nevajadzētu par zemu novērtēt mazus soļus, praktiskus, konkrētus soļus, jo mm, varbūt, ka tā ir arī tāda pat par sevi saprotama lieta, bet šādā situācijā ir gluži dabīgi pāriet no vienkāršākiem jautājumiem uz sarežģītākiem. Man šķiet, ka te mēs esam vienisprātis, bet galvenais, manuprāt, šeit ir politiskā griba. Tāpat piekrītu tiem, kas runāja par gāzes sektoru Nu, tas ir fundamentāls dabas jautājums, par to mēs nekad nevaram pietiekami daudz runāt un izrunāt. Ņemot vērā arī kvarteta nostāju un izteiktās rekomendācijas, te ir daudz darāmā. Eh, pastāv militārs eskalācijas risks, eh, eh, nu, noslēgšanas risks pastāv. atbalsts um, iedzīvotājiem. Es domāju, ka Eiropas Savienība ļoti aktīvi tur darbojas jau pati pa saviem kanāliem un citādi. Un atkal šī nepieciešamība nodrošināt uh, samierināšanu, tātad šī iekšējā samierināšana atbilstoši kvarteta principiem un citiem. Tāpat arī jautājums par um, šī mājokļu demolēšanām, sagraušanām, no arī kvartets te ļoti skaidri izteicies, ir ļoti skaidra sādaļa, kurā ir eh, runāts par šo parādību eh, rietumkrastā un eh, konkrētās vietās. Kopā mēs esam stiprāki un domāju, ka nevajadzētu pa zemu novērtēt to, Eh, cik svarīgs ir kopīgs novērtējums attiecībā uz tendencēm un cik svarīga ir kopīga recepte, lai virzītos uz priekšu. Vai tas būs viegli? Nē, un to mēs eh, saprotam katru dienu, bet svarīgākais ir saglabāt spiedienu. Un starp citu, domāju, ka Eiropas eh, Savienībai ļoti būtisks interesi šai jomā. Uh, Un mūsu delegācija Televivā uztur struktūrālu dialogu šais jautājumos. Vai darbs viegls? Nē, protams, ka nē, bet, manuprāt, ir svarīgi uh, turpināt uh, likt uh, šo spiedienu. Un vēl viens tāds specifisks jautājums, kur tika uzdot jautājumu arī par izcelsmes norādēm. Manuprāt, atbilde ir ļoti skaidra. Un eh, atbildot uz tādu sarežģītu jautājumu īsi, es domāju, ka vienmēr ir svarīgi eh, norādīt, nodalīt, kāda ir Eiropas Savienības un kāda ir dalībvalstu kompetence. Īpaši runāt par konkrētu lietu pasākumu īstenošanu. Uh, Tas arī viss īsumā. Es ļoti atvainojos, ka nevarēju atbildēt par jautājumu par uh, Low Train Project, uh, par šo apmācības projektu, kas tika minēts par um, nopratināšanas metodēm. Tas tik tiešām nav mans lauciņš. Es varētu šo informāciju uzzināt un sniegt jums to bilaterāli. Liels paldies! Es gribētu sirsnīgi pateikties paneļa diskusijas eh, dalībniekiem un visiem kolēģiem, kas eh, izteica komentārus un uzdeva jautājumus. Ar eh, šo mēs varam noslēgt debates par šo darbkārtības jautājumu. Paldies visiem! Um... Cienījamie kolēģi, un tagad mēs pāriesim pie diskusijas par ļoti svarīgu jautājumu Bosniju un Hercegovinu. Ziņojums par Bosniju un Hercegovinu. Oh, to... Uh, gribētu dot vārdu tagad Kristianam Predam. Uh, viņš ir uh, referents Not. Paldies, cienītā priekšstādātājs kundze. Nu jā, mēs šodien runājam par ziņojumu par Bosniju, un tā ir atbilde uz komisijas iesniegto ziņojumu pirms trim nedēļām. Un pat labam šis teksts ir pieejams tikai angļu valodā. Esmu pārliecināts, ka kolēģi to sapratīs. Atvainojos, un šī ideja uh, ir tāda, ka mēs gribējām ātrāk strādāt nekā pagājuši gadu, un, ja iespējams, tad uh, balsot uh, 2017. gada februārī plenārsēdē. 2017. gads ir nozīmīgs gads valstī, jo Sarajevo varas iestādes ir izteikušas uh, ambiciozi mērķi sasniegt uh, kandidātu valsts statusu uh, pirms šī gada beigām, 2017. gadam. Un vēl jāzina, kā 2016. gada notikumi un arī 2018. gada uh, kontekstā jāsaka, ka 2017. gads nav vēlēšana gads, un tas ir jāizmanto. Nu, nav jāuzsver uh, tas, uh, ka tas ir pietiekami bieži Bosnijā, Hercegovinai, jo vēlēšana gados, nu, praktiski viss apstājas Komisijā šis ziņojums ir otrais pozitīvais ziņojums par Bosniju Hercegovinu un atgādināšu, ka tas ir um, sastādīts pēc tam, kad Bosnija Hercegovina iesniedza uh, pieprasījumu kļūt par kandidātu valsti, un tas bija 2016. gada februārī. Tāpat arī stabilizācijas asociācijas, stabilizācijas pankts pēc uh, uh, cik valsts iestājas uh, ir iesniegts, un otrā labā ziņa ir, ka Brislē šis dokuments tiks uh, parakstīts, un koordinācijas mehānisma noslēguma dokuments uh, 12. Uh, augustā tika parakstīts uh, 2016. gadā, 23. augustā to uh, atbalstīja ministri, un visos līmeņos jāsaka, ka centieni pastāv, un tas atļauj sasniegt konsensu diskutējot 20. septembrī šogad Bosnijas Hercegovinas kandidatūru. Komisijai tika lūgts izteikt viedokli par šo faktu un visdrīzāk, ka drīz redzēsim, kāds ir rezultāts. Un novembra sākumā mūsu komisārs Hāns. Uh, Sarajevā uh, piedalījās arī uh, kādā no ceremonijām uh, par godu šiem notikumiem. Un tagad es gribētu uzsvērt to, ka Bosnijas Hercegovinas uh, kontekstā es domāju, ka uh, norises nu, ir ļoti nozīmīgas. Jāiedrošina šīs valsts iestādes sadarboties. Uh, Jo tādiem jautājumiem, kas ir, nu, piemēram, nepieciešama dažkārt ir tikai viena atbilde, nu, nav tā, kā līdz šim ir bijis uh, daudzi un uh, tādi apjomīgi uh, dokumenti. Uh, ir jābūt vienai atbildēji uz e, jautājumiem. Uh, un jābūt spējām koordinēt atbildi, un vēl pāris jautājumu, kas ir papildus jautājumi, nu, piemēram, šo procesu varētu tāpat atbalstīt tieši šajās konkrētajās vietās strādājošas um, komandas. Tāpat mums ir daži jautājumi jāatrisina rakstveidā, tieskar politiskās partijas un arī citus tādus ambiciozus jautājumus. Nu, tālūk. Un tad, protams, arī at, atzinīgi jāvērtē reformu darba kārtības sastādīšana. Iestādes ir ļoti aktīvi strādājušas, lai ieviestu sarežģītas sociāla-ekonomiskas reformas. Ir nepieciešams turpināt darbu. Tāpat arī nepieciešama taustām rezultātu pilsoņu labā. Nu, visādi citādi tas nebūs veiksmīgi. Reformas tiek prasītas. Uh, reformu centieni notiek un nav nepieciešama nekāda, teiksim, atbildes mehānismu uh, sabiedrībai. Ir divas nozīmīgas uh, lietas šajā kontekstā. No vienas puses reformu centieni. Tiem ir jāpārvar politiskais un etniskais uh, sadalījums. Uh, Starp februāru un augusti situācija eh, ir tāda, ka ir bijuši dalība un tāda absurda bloķēšana dažādos jautājumos. Tāpat arī nākamais jautājums īpaši eh, jāvirzās uz eh, priekšu tiesisks valsts izveidē cīņā pret uh, klimatu pārmaiņām, administratīvās kapacitātes izveidē. Es uzsveru to, jo dažkārt mēs a, aizmirstam, a, jo bez tiesiskas valsts, bez cīņas pret korupciju o, un arī politiskā līmenī, politisko partiju līmenī nav iespējama a, virzīšanās uz priekšu. Nu, ir jānoskadro situācija, lai korumpētie spēki nebūtu politiskajā dzīvē. Par koordināciju runājot, tā ir pieņemta, plāns pieņemts, taču nepietiek tikai ar to. Ir tam jāliek darboties visos līmeņos, un tāpat arī direktorāta loma uh, Eiropas e, integrācijai e, tai jābūt e, būtiski pastiprinātai, ir ļoti labi spēki pieejami un šim direktorātam jāpalīdz pildīt savi mērķi. Tāpat arī šajā ziņojumā ir arī citi elementi, paldies Piculs kungam, stabilizācijas un koordinācijas komiteja. Nu tāda nav izveidota jau gadu politisku ambīciju dēļ, kas nav realistiskas, nu, nav izveidota šī komiteja. Ļoti žēl. To jau jautājumu. Mēs cik reizes esam to lūguši um, Bosnijas Hercegovinas um, nozīmīgiem uh, spēlētājiem. Tas ir instruments palīdzībai, tas nav lēmumu pieņēmējs institūcijas. Uh, um, ekvivalents. Un uh, Bosnijā Hercegovinā saņemam uh, atbildi, ka daudzkārt esam to izdarījuši, bet ar Bosniju Hercegovinu nesam spējuši to izdarīt. Tā ir vienīgā valsts, un tas nav akceptējami. Nu jā, es gribēju uh, to uh, teikt arī uh, Ivaniča kungam, prezidentam, viņš šeit viesosies, jo serbiem ir ļoti liela nozīme visā šajā procesā. Tas arī jā, jāuzsver, par to jābūt skaidrībā. Un vēl par vietējām vēlēšanām jāsaka, ka oktobrī tās notika ļoti laba norise. Sveicam uh, varas iestādes par ļoti veiksmīgu uh, norisu. Bija divi starpgadījumi. Nu, diemžēl, Stolačā vardarbība uh, no uh, kandidāta puses pret uh, vēlēšanu iecirkņu vadītāju, kas bloķēja uh, norisi. Nu, tā tas ir. Nu, tas neatļāva uh, iedzīvotājiem piedalīties vēlēšanām, process tika pārtraukts, un tas nav akceptējami. Tas ir mūsu vērtējums. Un tāpat arī, diemžēl, Mostaras iedzīvotājiem nav iespējas piedalīties vēlēšanās. Uh, Pat arī AFET uh, delegācija bija uz vietas, mēs tikāmies ar uh, šiem cilvēkiem un viss teica, jā, tas tiks darīts, un taču netika darīts. Mosturā nebija vēlēšana. Un tas ir ļoti simboliski, ļoti nozīmīgi. Tas ir Bosnijai Hercegovinai nozīmīgi. Tagad cīņa par korupciju. Es par to jau runāju un gribētu piebilst tikai vēl to, ka nesenie, nesenās aptaujas parāda, ka 8 70% iedzīvotāji domā, ka um, varas iestājas ļoti slikti uh, rīkojas um, jautājumus, kas saistīti ar korupcijas apkarošanu. Nu, šeit ir nepieciešams izmaiņas. Tagad uh, valsts pārvalde vēl uh, atgādināšu to, ka nepie, nepieļaujama politizācija, ir nepieciešama efektīvāka darbība administrācijas līmenī. Un mēs aicinām uh, aktīv, uz aktīvu rīcību. Tagad par tiesisku valsti. Šeit ir jāatsaucas uz konstitucionālās tiesas lēmumiem, kas netiek laikā īstenoti. Ar 92, 92 lēmumos divi tādi gadījumi ir, ka tiesas lēmums netiek uh, īstenots ļoti satraucošs gadījums Tas skar, skar jau tagad slaveno referenduma jautājumu, kas notika 25. septembrī. To organizēja Milans Ratodičs Serbijā, apšaubot uh, konstitucionālās tiesas lēmumus. Diemžēl Visi mūsu centieni un visi mūsu uh, partneru centieni Bosnijā Hercegovinā nav noveduši uh, pie tā, kā varētu Dodika kungu uh, pārliecināt, uh, nostāties uz uh, cita uh, ceļa. Uh, viņš klaus tam, uh, ko Putina kungs viņam saka. Viņš uh, apmeklēja uh, Putina kungu pēc diviem gadiem, pēc divām dienām pēc referenduma. Tātad, um, nu, viņa domas ir, ka uh, viņš neinteresējas par uh, Briseli, bet interesējas par Maskavu un uh, ne, um, ievēro konstitucionālās tiesas lēmumu, ko arī Dodiks mums ir nosūtījis. Tad nākamais jautājums ir cīņa pret organizēto noziedzību. Ir nepieciešama koordinācija dažādos līmeņos. Cilvēktiesību jautājumā mēs aizvien vēl gaidām. Uh, lai tiktu pieņemta koherenta stratēģija pret diskrimināciju. Un noslēgumā gribu teikt, ka ir tāds ļoti nozīmīgs punkts, kas ir katrā darbkārtības punktā Bosnija-Hercegovina pārkāpja cilvēktiesību jautājumu. Sirdiča, Finči un Pilava gadījumos netiek ievēroti Strasbūrā pieņemtie cilvēktiesību jautājumi. Visiem ir jāsaprot, ka šie konkrētie gadījumi netiek aizmirsti. Dažkārt kaut ko aizmirst, bet mēs to neaizmirstam. Un, protams, ka mēs uh, mm, vēlamies, lai uh, situācija mainītos. Tāpat arī situācija ar uh, žurnālistiem paliek satrau, uh, nu, aizvien vēl ir satraucoša apmeklēju dažādus žurnālistus, dažkārt nav izmeklēšanas, un žurnālists sūdzas par spiedienu. Tāpat arī par vārdarbību. Un netiek veikta izmeklēšana par šiem gadījumiem. Nākamais - ekonomiskie jautājumi. 21, 22. punkts ziņojumā runā par šiem atsevišķiem gadījumiem. Daudz ko esmu jau teicis par to. Mēs redzam, ka ir lielas, lielas problēmas rada bezdarbs, īpaši jauniešu bezdarbs. Aizvien vēl uh, gaidām, lai valdība aktīvi rīkotos risinot šīs problēmas. Tātad pamat jautājums - jāturpina reformu ceļš, jāizmanto šis gads, kurā nenotiks vēlēšanas. Paldies par jūsu uzmanību un uh, ceru, ka ļoti labi varēsim sadarboties ar citām politiskajām grupām Bosnijas Hercegovinas jautājumā. Paldies! Mēs jau predām. Ora prim... Paldies! Sākumā došu vārdu parlamenta delegācijas uh, vadītājiem Picula kungam Bosnijā, Bosnijā Hercegovinā. Lūdzu. Gospodine predsjedniče. Uh, paldies, uh, priekšsēdētāji. Uh, ziņojuma projekts, ko izstrādās Kristians Prēde, ir ļoti labs um, sākuma punkts mūsu diskusijām par situāciju Bosnijā un Hercegovinā. Uh, šī komiteja un Eiropas Savienība ir vienmēr mm, atbalstījušas Bosnijas un Hercegovinas nākotni Eiropas Savienībā, bet mēs vienmēr esam norādījuši uz tiem jautājumiem, mm, lietām, ko mm, šo valstu valdībā vajadzētu sakārtot, tīpaši likumdošanas jomā un arī attiecībās ar Eiropas Savienību. Bet uh, Eh, pozitīvie procesi, diemžēl, ļoti spēcīgi kontrastē ar dažādām situācijām un notikumiem un izmaiņu trūkumu daužā, daudzās jomās. Pašreizajā situācija Bosnijā un Hercegovinā ir satraucoša. Eh, šo debašu sakarībā gribētu minēt vienu piemēru manam iepriekš teiktajam. runājot par Bosnijas un Hercegovinas ceļu uz Eiropas Savienību. Gribētu jums atgādināt, ka centieni pieņemt konkrētus noteikumus neizdevās Sarajevā, un bez konkrētiem noteikumiem nav šī darba leģitimitātes. Ir notikuši vairāk centienu no Eiropas parlamenta puses atrisināt šo problēmu, bet, diemžēl, neveiksmīgi. Problēma pamatu pamatā ir Bosnijas un Hercegovinas delegācijas opozīcijas daļa, Serbu republikas pārstāvi, tātad, kas nevēlas pieņemt rekomendācijas tai pašai procedūrai, kāda ir apstiprināta no visu citu delegāciju puses. Pēc konsultācijām un juridiska darba Eiropas Savienības pozīcija ir skaidra. Bosnijas un Hercegovinas pusēm būs jāpieņem priekšlikumu, jau apstiprināto priekšlikumu, vai arī delegācija nevarēs funkcionēt. Mēs te runājam par ļoti skaidru centienu bloķēt procesu. Un tas ļoti asi izpaužas tieši pēdējos mēnešos. Mēs eh, centīsimies uh, Uh, likvidēt šo blokādi, bet uh, Eiropas uh, parlaments un ārlietu komiteja. Tātad mums ir jāapzinās šis fakts, ka šī ir problēma jautājums, ko ir jāatrisina. Bosnijas un Hercegovinas nākotnes vārdā un to iedzīvotāju vārdā. Papadāks kungs nākošais. Paldies priekšsādātāji! Eh, referenta eh, ziņojuma projekts ir diezgan līdzsvarots. Un eh, tur ir aplūkots tēmas, kas tik tiešām ir būtiskas attiecībās starp Eiropas Savienību un Bosniju. Daži formulējumi varbūt ir nedaudz tādi pārāk lakoniski, un mums ir pāris grozījumi, ko mēs iesniegsim, lai vienkārši to nedaudz varbūt detalizētāk un atspoguļotu. Eiropas perspektīva un skatījums attiecībā uz šīm valstīm. Jā, tam varbūt visam varētu būt pozitīva ietekme uz eh, tur uz vietas esošo situāciju. Varbūt, ka varēs tikt eh, panāktas izmaiņas eh, tādā veidā, lai politiskie spēki arī uz vietas tur savstarpēji sadarbotos, jo šobrīd tur pastāv tā diezgan liela sašķeltība pastāv arī būtiskas sistēmiskas problēmas. Bosnijā runājot par lēmumu pieņemšanu, lēmumu pieņemšanas mehānismiem un nepieciešams arī izglīt iz, izmaiņas sadarbības un asociatīvajā nolīgumā. Tāpat ir jāstrādā pie koordinācijas mehānisma un uh, arī attiecībā uz 2013. gada tautas skaitīšanas datiem. Mēs atbalstītu parakstu vākšanu stabilizācijas līgumam un uh, arī būtu mm, gatava aplūkot ratifikācijas jautājumu. Tāpat vajadzētu ziņojumu atsaukties arī uz uh, strateģiskā plāna apstiprināšanu uh, progresīvai likumdošanas tuvināšanai Eiropas Savienības um, tiesisko aktu kopumam, paredzot tam skaidru procesu un uh, nodrošinot sadarbību starp eh, dažādajām ministrijām un valdības departamentiem šī procesa ietvaros. Runājot par pilsonisko sabiedrību, protams, tā ir pilnīgi noteikti ir jābūt iesaistītai eh, visā sagatavošanās eh, fāzē, mm, gatavojoties iestāja Eiropas Savienībā, veicot ekonomiskās un sociālās reformas. Uh, pilsoniskai sabiedrībai ir jāsaglabājas kā centrālajiem jautājumam, centrālajiem aspektam visā šajā pieejā. Nedrīkst zaudēt šo sociālo a, dimensiju. Ir a, ziņojumā arī vesela rindkopa par a, referendumu Serbijas republikā un. Ja tās kaut kādā veidā negatīvi ietekmē situāciju, tad mēs nedrīkstam um, šādu situāciju atbalstīt un veicināt. Mēs vēlētos, lai Serbijas republika būtu pilnībā iesaistīta uh, šajā Eiropas Savienības integrācijas procesā. Un dažādiem spēkiem ir uh, jāatkāpjas beidzot no šīm nacionālistiskajām tendencēm un uh, jāpadara gludāks šis ceļš, kā referents gluži pareizi norādīja grūtības saglabājas un uh, būs nepieciešams ļoti uh, rūpīgi un sistemātiski īstenot jau noslēgtos nolīgumus. Tā, tad ņemot vērā visu iepriekš teikto, gribētu pateikties uh, referentam par ļoti labo sadarbību, kāda mums ir bijusi. Un tagad Zambarskī kungs nākošais. Благодаря ви, господин председателстващ. Уважаеми колеги, благодаря на докладчика Кристиан Дам Преде. Paldies, dārgie kolēģi. Es gribētu teikt paldies Frēdes kungam un AFET sekretariātam par ziņojumu par uh, Bosnijas Hercegovinas uh, attīstību 2016. gadā. Mēs uh, sveicam Bosniju Hercegovinu par sasniegto pagājušā gada laikā, lai arī uh, vēl daudz kas ir darīgs. Situācija ir ļoti sarežģīta. Mēs neesam pārsteigti par to, ka progress nav uh, īpaši apmierinošs reformas tieslietu sistēmā, ekonomikā, cīņā pret organizēto noziedzību, lai samazinātu arī korupciju. Tāpat arī jāuzlabo aģentūra darbību, struktūra darbību un, jāsaka, Bosnijas Hercegovins iestādes uzlabojot var virzīties uz priekšu un tikai uzlabojot saiknes starp atsevišķajām kopienām. Mēs atzinīgi eh, vērtējam uh, skolas programmu uh, sakārtošanu visā valstī, un uh, tas dod uh, iespēju arī mazākumtautībām piedalīties uh, vienotā šajā sistēmā. Tāpat arī jāuzsver uh, tas, ka ir nepieciešams um, īstenot centienus, lai bērni varētu mācīties dzimtajā valodā, un tāpat arī visas, visi ieteikumi mūsu rezolūcijā ir jāievēro. Paldies! Al posto dell'onorevole Rados. Grazie. Radosu kunga vietā Vaigla kungs. Paldies priekšsēdētāji. Sākumā gribētu atvainoties Radošu kunga ēnu referenta vārdā, ka viņš nevarēja piedalīties šodien sanāksmē, un viņa vārdā pateikties referentam Prēdas kungam par līdzsvarot ziņojumu, kur tikko uzklausījām. Tieši tāpat kā pagājušajā gadā arī tagad gribētu izmantot šo iespēju un vēlreiz atkārtot mūsu atbalstu Bosnijas nākotnē Eiropā, kā Eiropas Savienības dalībvalstī, un arī Eiropas Savienības paplašināšanais politikai kopumā. Bosnija Hercegovina ir panākt zinām progresu, bet vēl aizvien ir politiskā un ekonomiskā nestabilitāte valstī vērojumu. Ja izdosies panākt vienošanos par koordinācijas mehānismu, tas būs ļoti svarīgi, lai varētu īstenot stabilizācijas un asociācijas nolīgumu. Jo šajā valstī augstā līmenī nedarbojas sistēma, ir nabadzība un arī struktūra ir ļoti sarežģīta. Iekšējie konflikti, diemžēl, vēl aizvien ir sastopami, un tie ir tie lielākie izaicinājumi sarunu procesam ar Eiropas Savienību. Pievienošanās process bals, būs, kā rāda citu valstu pieredze, ļoti noderīgi šo problēmu risināšanai. Visām pusēm vissvarīgākais uzdevums ir konstruktīva sadarbība ar dialogu palīdzību ar mērķi raudzīties nākotnē, nevis pagātnē. Uh, Un, lai parādītu, ka visas iesaistītās puses ir apņēmušās īstenot reformas, aicinām viņus pieņemt stabilizācijas un asociācijas parlamenta komitejas reglamentu. Un gribētu arī norādīt, ka vēl aizvien ir problemātiska situācija ar iekšēji pārvietotām personām un bēgļiem, kā arī pastāvīgi augsts pazudušo personu skaits. Process šajā jomā ir bijis lēns. Mūsuprāt, iestādēm vajadzētu nodrošināt intensīvu sadarbību starp struktūrām un stiprināt savu darbu šajā jomā. Un viena doma no manas puses būtu tiešām vērtīgi, ja visi progresa ziņojumi visām Rietumbalkānu valstīm ietvertu arī skaidru pozīciju par to, kā Eiropas Savienība tām palīdzēs pārvarēt potenciālo krīzi ar, ar bēgļiem, potenciālo bēgļu krīzi, jo, nu, nebūsim nekādi glābēji, bet jebkurā gadījumā šī krīze pat no sevis neizzudīs. Tā varētu būt problēma arī nākotnē, turpmākajos mēnešos un gados. Paldies! Liels paldies! Soltes kungs lūdzu. Hvala eh, za besedo, spoštovani predsedujoči. Liels paldies priekšsēdētāji par man doto vārdu. Sākumā gribētu pateikties referentam Prēdas kungam par šī teksta projekta sagatavošanu. Manuprāt, ziņojums ir ļoti skaidrs, ļoti labs un ļoti līdzsvarots. Tas uzsver tos svarīgākos aspektus, kas ir nepieciešami šai valstī, lai tā varētu tiekties uz Eiropas Savienību. Teksts ir ļoti skaidrs. Un tas neizdara nekādu spiedienu uz šo valsti, kas šobrīd saskars ar visai sarežģītu situāciju. Ir būtiski, lai izstrādājot šos ziņojumus, mēs nelietu vēl tālāk eļļu ugunī. Referenta izvēlētā pieeja pozitīva, varu to pilnībā atbalstīt. Manuprāt, mums vajadzētu atbalstīt arī vienotības principu šai valstī. Līdzīgi kā kolēģi jau to norādīja, ir kas vairāk jādara valsts sektorā, valsts administrācijā, un ir jānodrošina tiesiskums. Ir bijis panākt zināms progress, tomēr darba vēl aizvien daudz. Un tieši šo fragmentāciju vajadzētu mazināt. Zināmās jomās reformas vēl nav tikušas īstenotas, jo valsts ir pārāk fragmentēta. reizēm reformas netiek īstenotas vai netiek īstenotas pietiekam, pietiekam labā veidā. Un vēl kāda lieta, ko gribētu uzsvērt. Kāda lieta, kas rada problēmas un šķēršļus valstī panākt progresu. Tā ir korupcija, organizētā noziedzība. Abas šīs jomas ir milzīgs šķērslis. Tās ir saistīts arī ar valsts finansējumu un ekonomiku kopumā. Bieži vien korupcijas gadījumi ir saistīti arī ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, un tādēļ šai valstī nepieciešams izmantot kopēju pieeju, vienotu pieeju šo problēmu risināšanai, un jārisina arī citi problēma jautājumi, kā piemēram saistībā ar vadošo um, amatpersonu izvirzīšanu tiesu iestādēs. Ir eh, redzama zināmas problēmas ar tiesu varu, un bez tiesu reformām ne, netiks panākts arī progress citās jomās. Daudz jaunieši ir izlēmuši atstāt valsti, un Bosnijai Hercegovinai šobrīd uh, jāsastopas ar tā saukto smadzeņu aizplūšanu. Darba vēl ir daudz. Ir jāmaina šī valsts, ir jāmaina valsts politiskā struktūra. Kāda joma, kas ir uzlabota, ir nodarbinātības situācija. Bezdarba rādītāji ir pēdējā gada laikā kritušies, tomēr vēl aizvien gribētu, lai šajā uh, ziņojumā būtu minēta vide. Un tieši tādēļ plānoju arī es sagatavot attiecīgus grozījumus, jo īpaši saistībā ar kodolspēku stacijām. Paldies! Liels paldies! Tagad pārējiem pie deputātiem, kas ir lūguši izteikties Kukana kungs lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji! Arī es gribētu pateikties referentam par ļoti labu pirmo ziņojuma teksta projektu. Manuprāt, tas pienācīgi atspoguļo visus aktuālākos jautājumus. Tas ir ļoti labi uzrakstīts. Šī gada sākumā Bosnija Hercegovina iesniedza ES pieteik, dalības pieteikumu, ko padomu pieņēma septembrī. Tie pieņēma Horvātijas pievienošanās protokolu, vienojās par SVF programmu un sadarbības mehānismu. Tie visi ir būtiski soļi, kas nosaka šo, šīs valsts tālāko ceļu atbilstoši ES integrācijas procesam tuvākajai nākotnē. 2016. gads. Līdz šim brīdim ir bijis labs gads Bosnijai Hercegovinai. Taisnība ir bijuši zināmas problēmas. Septembrī, piemēram, uh, Serbijas Republikas Nacionālās dienas referendums Šajā, šeit parlamentā mēs atbalstām Bosnijas Hercegovinas teritoriālo integritāti un nu ir jāc priekš un jārisina atlikšie jautājumi. Tie ir tie svarīgākie jautājumi, kas, kur uh, politiķi visos līmeņos vienosies, apvienos spēkus un strādās pie 16. 18. gada reformu programmas. Man ir prieks, ka Eiropas Savienības uh, Pietuvināšanās ES ārējo ārlietu politikai ir pastāvīga, un man prieks, ka Bosnija Hercegovina ir uzņēmusies pozitīvu, konstruktīvu lomu reģionālos jautājumos. Atbalstu Pīcula kunga teikto par SPC reglamentu, jo bez tā visām delegācijas darbībām apakšā ir jautājums zīme, vai tās vispār ir spēkā, un tās zaudē savu politisko spēku. Arī es plānoju iesniegt dažus grozījumus, un tas ir solījums referentam, nevis draudi. Paldies! Grazie! Liels paldies! Fajām kundze lūdzu. Predsedujočiem, tad es visas. Liels paldies! Arī es gribētu pateikties referentam Prēdas kungam. Un paldies arī visiem pārējiem, kas sagatavoja ziņojumu. Man ir liels prieks, ka nu esam krietni optimistiskāk noskaņoti runāt par Bosniju Hercegovinu. Un es patiešām ceru, ka arī nākamgad būsim tieši tikpat optimistiski noskaņot. Nākamais nav vēlēšana gads, kā jau minēja referents. Manuprāt, šī valsts un šīs valsts iedzīvotāji ir pelnījuši ko vairāk, un, manuprāt, arī mēs gribam darīt ko vairāk valsts labad. Aicināt šīs valsts iestādes strādāt savas tautas labā, savas valsts labā. Viņiem ir jādara kas vairāk uh, saistībā ar socioekonomiskajām reformām, viņiem ir jāizmanto šī iespēja un jāstrādā aktīvāk cīņā ar korupciju. Korupcija ir milzīgs šķērslis šajā valstī. Ir jādara kas vairāk arī cīņā pret organizēto noziedzību, ir jāpārliecinās, ka mēdīju brīvība tiek aizsargāta, un šajā jomā ir daudz kas darāms, jo ir spērti daudzi soļi atpakaļ. Vēlreiz tikai gribētu uzsvērt, ka pievienošanas un stabilizācijas komiteja ir jāizveido. Ir jārunā šīs valsts politiķiem, un noteikti tas būs instruments, kas viņiem palīdzēs. Tieši tādēļ ceru, ka mums izdosies nonākt pie vienošanās. Gribētu izmantot šo iespēju un aicināt politiķus pielikt punktu nacionālistu politikas īstenošanai. Arī šajā valstī nacionālisms piedzīvo augšupēju, kā dzirdējām, tad jaunieši valsti atstāja. Un, ja tā turpināsies, ja jaunieši zaudē vīziju par valsti, tad valsts nākotne ir apdraudēta. Un vēl kāda lieta - NVO. Un arī pilsoniskā sabiedrība. Tiem ir ļoti būtiska loma spēlējama ne tikai valdībai, un es patiešām ceru, ka arī šo pušu priekšlikumu tiks ņemti vērā. Viņiem jāpiedalās sabiedrības dzīvē pašā valstī. Mums jābūt optimistiskiem un jāstrādā gaišākas nākotnes vārdā šai valstī Bosnijai Hercegovinai ir jāsniedz pareizās atbildes. Tas ir tas ceļš, kas ejams. Paldies! Liels paldies! Paldies, paldies Prēdes kungam par viņa centieniem sastādot šo ziņojumu. Bosnijas Hercegovinas NATO ceļš uh, ir uh, nosprausts, taču mums ir uh, jāpaziņo uz dažiem trūkumiem. Neskatoties uz progresu 2015. un 2014. gadā, šis progresa ziņojums ne, Um, ne, um, norāda uz to, ka šīs valsts uh, administratīvā uzbūve ir uh, ar tik lieliem trūkumiem, ka tas uh, būtu problēma cēlonis. Uh, konstitucionālā reforma uh, tai ir jādod ieguldījums tiesiskas valsts izveidai, un bez tam uh, līdzšanējie politiskie strīdi tikai kavē Bosniju-Hercegovinu īstenot reformas, jāmaina vai jāreformentē Uh, vēlēšanu um, likums, respektīvi tam jāvēlta lielāka uzmanība arī lokālā, uh, reģionālā uh, līmenī. Mostarā nav bijušas vēlēšanas kopš 2003. gada. Tagad ir nepieciešams politisks uh, vēstījums Bosnijai Hercegovinai. Tieslietu jomā jābūt neatkarīgai, jāstrādā. Uh, Uh, ļoti mierīgi, uh, nevis uh, jāpievērš tādiem skaļiem apcietināšanas gadījumiem, kā piemēram apcietinot vienu uh, Horvātijas uh, militāru personu. Ir nepieciešams izlīguma kurs, uh, kas būtu ļoti nozīdzīgs, un, protams, ka es arī iesniegšu grozījumus. Lielas paldies! Tagad bija pēdējā uzstāšanās no deputāta puses. Tagad vārds komisijai Matuēlas kundze. Lūdzu! Paldies, paldies visiem deputātiem. Sākumā gribētu pateikties arī Predes kungam par to, ka viņš ir sagatavojis ļoti kvalitatīvu un līdzsvarotu rezolūcijas projektu par 2016. gadu ziņojumu par Bosniju Hercegovinu. Šis teksts lielā mērā atbilst arī vēstījumam, kas ir iekļauts komisijas ziņojumā. Tajā skaitā ir tiek uzslavēta valsts par tās panākto progresu, bet tajā pašā laikā tiek norādīts par to, kāda būtu tālākie soļi, kas spērami. Pēdējā gada gaitā esam redzējuši jaunu dinamiku šajā valstī. Viņi ir sasnieguši progresu saistībā ar svarīgākajām prioritātēm, balstoties uz reformu progresa un jauno darba kārtību. Uzskaitīšu, te, uz to ir kā atsaucās, bet no vienas puses ir reforma darba kārtības īstenošana, kur viss ir kārtībā, atbilstoši grafikam, koordinācijas mehānismu pieņemšana, Arī uz to tika jau um, izteikti atsauce kā uz būtisku soli un arī pievienošanās stabilizācijas komitejas protokolu pielāgošana. Un ar nepacietību gaidām tā parakstīšana turpmāko dienu laikā. Šis progress ir ļāvis padomi komisiju aicināt izstrādāt atzinumu par valsts dalības pieteikumu. Komisārs Hāns nodos šo tā saukto aptaujas anketu Eh, jautājumu sarakstu Bosnijas Hercegovinas eh, pārstāvjiem nākamnedēļ 9. decembrī. Tam ir liels simbolisks spēks, bet tajā pašā laikā tas ir arī darbs pēc būtības, kas tiek uzsākts balstoties Kopenhāgenes kritērijiem. Tajā pašā laikā ir jāturpinās darbs, jāturpina darbs saistībā ar reformu darba kārtības īstenošanu, lai risinātu uh, dziļās struktūrālās programmas, kas uh, ir palēninājušas šīs valsts līdzšinējo progresu. Tiesiskums, uh, valsts administrācija. Un, protams, ir būtiski uzlabot sadarbību visos pārvaldības līmeņos. Tā ir viena no prioritātēm. Un tas arī tādēļ, ka valsts um, tiek tātad sadarbojas ar komisiju, sagatavojot arī atzinumu. Atzinuma process, protams, būs arī pārbaudījums Bosnijas Hercegovinas iestādēm. Nobeigumā gribētu tikai atkārtot vēlreiz komisijas apņemšanos atbalstīt Bosnijas Hercegovinas ceļu Eiropas Savienības virzienā caur rīcību politiku, arī tehnisko un finansiālo palīdzību komisijai nepacietību gaida mūsu tālāko sadarbību ar Eiropas parlamentu. Liels paldies! Grazie! Liels paldies! Prēdes kungs! Eh, merci infiniment. Liels paldies, priekšstādā kungs. Paldies eh, visiem kolēģiem, kas eh, interesējas par Bosniju Hercegovinu un kas ir izteikuši ļoti izteik, interesantas piezīmes, nozīmīgas piezīmes, un es izteikšu tagad trīs piezīmes. Paldies visiem kolēģiem par to, ka mm, vērsāt uzmanību uz tiem punktiem, kas nav ietverti tekstā. Protams, ar grozījumiem varam to mainīt, izvēlēsimies veidu, kā to darīt, un ir, nu, zināms, devīgums attiecībā uz zīmju skaitu, kas ir pieļauts Nu, taču nevarēsim ietvert visu. Esmu pārliecināts, ka grozījumus, ko kolēģi iesniegs, varēs papildēt, papildināt to, kas tagad pietrūkst. Paldies par visiem ieteikumiem šo diskusiju laikā un grozījumiem. Otra kārta. Kā jaunas iniciatīvas, par, kad Bosnijas Hercegovinas jaunās iniciatīvas tika izteikts, un atgādināšu, ka tas jau bija pirms diviem gadiem, 2014. gadā, tad ideja bija tāda, ka mēs varētu tā kā mazāk prasīt, lai vairāk no tā iznāktu tāds lielā, tāda lielāka atdeva, mēs varētu strādāt un jautāt, vai ekonomiskā attīstība. Uh, Uh, sabiedrībai nestu vairāk un a, uh, tās būtu attiecībā uz reformām un konstitucionālām reformām sakāms, jo tas ir vēl sarežģītāks un arī vēl tāds jūtīgāks jautājums un a, uh, sarežģītāks. Man liekas, ka nu, tas, kas ir nozīmīgi pat laban, ir. A, Jāsaka, ka pat labi ir, mm, nu, nav tādu īpašu izmaiņu ekonomiskā un sociālā ziņā Bosnijā-Hercegovinā. Man liekas, ka šīs virziens ir jāsaglabā, jāiedrošina virzīties uz priekšu un tikai pēc tam vēlāk cerot, ka ar šiem uh, kopējiem centieniem valsts varētu sasniegt konsensu par reformām un proši koncepcionālām reformām. Jā, diskusijas pastāv un vismaz divas partijas, kas ir iesaistītas, pilnībā atsakās no konstitucionālām reformām un pat labam. Nu, Briselē piedāvāt, teiksim, iespēju pārtraukt sociālo-ekonomisko reformu procesu, jo viņi vēlas uh, vienkārši konstitucionālām diskusijām uh, iztērēt laiku. Man liekas, ka tas nav īstais uh, ceļš. Un noslēgumā mm, tie jautājumi, kas tiek izsūtīti, vairāk nekā 3000 jautājumu. Tas ir daudz. Un es vienmēr esmu teicis, un esmu uh, izteicis šo priekšlikumu, ka ir uh, varētu ņemt uh, Islandes pieņēma, piemēru Islande bija kandidāta valsts un uh, parauga cienīgi uh, atbildēja uz jautājumiem. Tādēļ saku, uh, nu, jāskatās ne tikai uz apkārtējo valstu piedzīmi - Ungāru, Bulgāru, Horvātu uh, un citu, bet kādēļ uh, neparaudzīties uz piemēru, kāds ir uh, uh, Islandes sniegts. Uh, Ļoti labas atbildes, ļoti nelielas komandas, kas ir strādājuši pie tā. Es a, strādāju a, pie šī ziņojuma par Īslandi, un es ceru, ka politiķi un a, atbildīgie ierēģi Sarajevā sapratīs, ka pieredze ir ļoti veiksmīga bijusi Īslandē, un tā varētu viņiem sniegt palīdzību koordinējot darbu un padziļinot šo atbilžu sniegšanu, un ka vairāk netiks tērēts laiks nevajadzīgos strīdos, nu kā lai es to teiktu, nu tādā nelielā apjomā, bet tas vienalga ir ļoti bīstami. Ja vēlas Eiropas integrāciju, tad ir nepieciešams raudzīties arī plašāk, ne tikai uh, pašu uh, kaimiņu valstīs. Uh, es domāju, ka tāds uh, vairāk brīvāks, atbrīvotāks skatījums ir ļoti liederīgs. Tāpat arī kā intelektuāla pieredze politikā. Es turpināšu uh, izteikt šos ieteikumus arī turpmāk. Paldies! Ar to arī slēdzam šo punktu par Bosniju un Hercegovinu ar tik ļoti kaislīgu runu no referenta Predes kunga un gribētu tikai atgādināt, ka termiņš Grozījuma iesniegšanai 10. janvārs pulksten 18. Un ar to esam slēguši šo punktu darba kārtībā. Nākamais punkts - ziņojums par komisijas ziņojumu par Albāniju. Šeit referents Knuts Flekeršteina kungs šī ir pirmā diskusija tādēļ, lai ne, netērētu laiku, uzreiz dot arī referentam vārdu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājkungs. Es gribētu sākumā sveikt jaunu a, albāņu a, grupu. Tie ir a, jaunieši no Albānijas, kas šeit Eiropas a, Savienībā ir studējuši un ir atgriežušies a, viņu valstī, lai tur a, palīdzētu valsts a, struktūra izmaiņās. Es domāju, ka tas ir ļoti drosmīgi Tas, tā ir tāda zīme, kas ir pat spēcīgāka nekā izskaidrojums. Jaunieši, kas pēc studēšanas atgriežas viņu valstī, lai uzbūvētu, at, palīdzētu uzbūvēt viņu valsts, tas ir ļoti slavējumi. To gribēju uzsvērt. Otrs jautājums ir pietiekami daudz krīzes Balkānos. 11. decembrī ceram, ka Maķedonijā tā tiks noslēgta. Tā pašā laikā Albānija pastāvīgi virzās uz priekšu, izpildot uh, nozīmīgākās a, prioritātes. 2016. gada jūlijā vienbalsīgi tika pieņemts lēmums par tieslietu reformu, respektīvi tika pieņemti a, konstitucionālie grozījumi Albānijas parlamentā. Tas notika vienbalsīgi, piekrita visas a, arī opozīcijas partijas. Starplaikā lielākā daļa likumu ir pārskatīta proti par tiesnešiem, prokuroriem un citiem, tāpat arī likuma īstenošanas procesā nepieciešamie soļi parlamentā ir pieņemti. Daži deputāti ir vērsušies konstitucionālā tiesā lai uzdotu vēl dažādas jautājumas, kas ir saistīti ar situācijas skaidrošanu. Konstitucionālā tiesa gaida atzinumu Eiropa, Venēcijas padome, kas ir pakļauta Eiropas padomē to sniegs. Ne viss ir atrisināts, un tāpat vēlos uh, norādīt uz uh, dažādām problēmām, par tām runāšu uh, īsumā. Iestājas uh, sarunas vajadzētu atklāt pēc iespējas ātri, tādēļ uh, piekrītu tam, ko komisija par to saka, un proti jāatver tās ir tad, kad pirmie soļi šīs tieslietu reformas īstenošanai ir aizsākti. Un mans personīgais viedoklis ir tāds, ka šis uh, veidīšanas process ir pirmais, kas ir jāsāk uh, īstenot. Ir uh, jāsāk sarunas Tas jau nav uh, sarunu beigu punkts, bet tiešām tikai sākums tādēļ. Mēs uh, tiešām padomei varam ieteikt, teikt, jā, komisija var sākt tā vēst sarunas, un tad, kad pirmie rezultāti ir sasniegti, un nevis uh, gaidīt uh, līdz uh, 2018. gadam, kad nākamais. Uh, ziņojums sniegs situācijas pārskatu. Arī mums ir jāpaliek ticamiem. Tas ir sarežģīts jautājums parlamentam, it īpaši opozīcijai piekrist visiem šiem jautājumiem. Un mēs teicām, ka tas ir pareizais ceļš, un mēs to atzīsim. Tādēļ, manuprāt, tagad mēs nedrīkstam izvirzīt papildus noteikumus. Tas nebūtu godīgi. Neskatoties uz to, ir skaidrs, ka papildus nepie... reformas ir uh, jāizteno. Uh, jāapkaro organizētā nozī, noziedzība, jāapkaro korupcija, vēlēšana likumdošana ātri jāizteno. Mēs sagaidām nākamgad no Albānijas ļoti korekti īstenošas, īstenotas vēlēšanas bez balsu pirkšanas un citiem procesiem, kas līdz šim ir bijuši eh, redzēti. Runa iet arī par mazākumtautību tiesībām, tās jāaizsargā, eh, jānovērš eh, kriminalizācija. Bet turpināšu, respektīvi, noslēgumā divi pozitīvi punkti. Pirmkārt, Albānijai ir stabila un stabilizējoša loma arī kopā ar Serbiju reģionālajā izlīgumā un sadarbībā pēdējā laikā. Jauniešu konference un jauniešu apmaiņa Tirānā ir uh, piemērs veiksmīgai darbībai. Un man liekas, ka mūsu visu skatījumā tas ir ļoti nozīmīgi, jo ja jaunieši nekomunicē uh, viens ar otru, kā tad uh, vecus aizspriedums varētu pārvarēt. Un bez tam ārpolitikā. Albānija ir uh, uzticams partners ne tikai uh, Briselē, bet arī Vašingtonai. Tas uh, tiek uh, apstiprināts. Es priecājos par iespējām uh, veiksmīgi sadarboties ar ēnu referentiem, kā jau tas ir. Jūs redzēsiet, ka daži aspekti pietrūkst manā ziņojumā, tam ir noteikts apjoms, taču esmu drošs, ka daudzās ziņas arī vīza varēs tikt. Uh, um, ar, arī dažādi argumenti uh, no citu partiju puses tiks izteikti un pieņemti ziņojumā. Paldies! Paldies, Knut. Tagad uzklausīsim ēnu referents, kas ir klātesoši. Juku kungs. Paldies! Sākumā gribētu uzslavēt referentu Fleckensteina kungu par viņa ieguldījumu izstrādāt šo ļoti līdzsvaroto progresu ziņojumu par Albāniju. Tā gaismā mums vajadzētu atzīt um, Albānijas lomu reģionālās stabilitātes kontekstā un ar Eiropas Savienības deklarāciju uh, palīdzību demonstrētu apņemšanos uh, īstenot Eiropas Savienības mērķus. Pēdējo gadu laikā Albānija ir panāks labu progresu, izpildot politiskos mērķus uh, Eiropas integrācija, un tā rezultātā ir pieņemts piec svarīgākās prioritātes, lai uzsāktu sarunas pēc tam, kad būs uzstiprināt uh, apstiprināts un pabeigtas tieslietu tiesiskuma reformas. Tā rezultātā Eiropas Savienība var rekomendēt uzsākt pievienošanās sarunas no Albānijas puses Eiropas Savienībā, un man prieks, ka Fleckensteina kungs var pievienoties šādai idejai savā ziņojumā. Personīgi uzskatu, ka šis ir īstais brīdis Albānijai uzsākt šo procesu. Protams, ka izaicinājumi vēl aizvien ir un gaidāmās parlamentārās un prezidenta vēlēšanas 2017. gadā būs īstais pārbaudījuma brīdis, vai šī valsts ir gatava uzsākt pievienošanās sarunas. Albānijai ir ļoti svarīgi nodrošināt brīvas un demokrātiskas vēlēšanas, lai tādējādi sasniegtu tālākus reformu soļus. Un, manuprāt, uz to vajadzētu koncentrēties arī ziņojumā. Gribētu uzsvērt arī to, ka konstruktīvs dialogs starp valdību un opozīcija ir būtisks, jo īpaši pēc tam, kad opozīcija paziņoja, ka atturēsies no dalības vēlēšanās, ja vien netiks izpildīt divi priekšnosacījumi. Dekriminalizācijas likuma projekta īstenošana un brīvu demokrātisku vēlēšanu garantēšana. Ir svarīgi atcerēties, ka vairāk nekā divi miljoni albāņi, kas dzīvo ārzemēs, nespēs nobalsot īstenot savas konstitucionālas tiesības. Tādēļ valdībai vajadzētu veikt nepieciešamās reformas, lai arī šiem cilvēkiem būtu iespēja. Un tikai tad Albānija varēs pilnībā noturēt demokrātiskas vēlēšanas. Nobeigumā gribētu teikt, ka uh, ziņojumā ir pilnīgi skaidri norādīts uz izaicinājumiem, ar ko jāskar šai valstī, un arī iezīmēt daži no pozitīviem soļiem, ko ir veikusi valdība, lai to risinātu. Nu, piemēram, uh, mēģinājumi cīnīties ar islāma radikalizāciju, uh, cīnīties ar uh, vardarbīgu ekstrēmismu un noteikti uh, būtiskus pretkorupcijas likumdošanas elementus. Bet ir kas jādara vairāk, lai uzlabotu iekļaušu, iekļaujošu un tolerantu sabiedrību minoritātēm. Liels paldies un ar nepacietību gaidu mūsu tālāko sadarbību ar Fleckensteinu un citiem ēnu referentiem. Paldies! Liels paldies! Aģi Džorčo kungs lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, uh, priekšsādātāji, pirmām kārtām. Es gribētu pateikties uh, Fleckensteina kungam par uh, tādu ļoti būtisku veikumu. Mums joprojām tomēr ir zinām neatrisināti jautājumi mm, saistībā ar Albāniju. Pirmkārt, Albānijai ir jāturpina vēl uh, procedūras saistībā ar pievienošanos, viņiem ir jārisina organizētās noziedzības problēma valstī. Tāpat ir ļoti daudz jādara brīvas, uh, vārda brīvības uh, ziņā. Tāpat nepieciešams nodrošināt uh, mazākumtautību interešu ievērošanu. Tas mums ir ļoti, ļoti būtisks jautājums. Un tāpat viņiem uh, jādod godīgu atbildi, kas notika, kad tika sagrauti uh, 20 uh, mājokļi, kuros dzīvoja uh, mazākumtautību pārstāvi. Un uh, mēs gaidam atbildu šo jautājumu un šķiet, ka mēs uh, uh, zinām, ka mēs uh, droši vien turpināsim tādā veidā, lai nodrošinātu, ka Albānijas iedzīvotāji arī nākotnē dzīvo labāk. Paldies! Un tagad došu vārdu uh, Andru Lakis kungam, tātad runās deputāti, kas ir lūguši vārdu izteikties individuāli. Oh. E Paldies, priekšsādātāji! Ir pilnīgi skaidrs, ka ir diezgan liels progress eh, panākts, piemēram, tieslietu un likumdošanas jomā, un tāpat cīnoties pret korupciju. Bet esam tāpat arī redzējuši to, ka atkal atjaunojas tāds nacionālisma mm, iezīmes. Piemēram, eh, divu amatpersonu eh, arests uz robežas ar mm, apvainojumi, ka viņi ir kaut kāds propagandas eh, materiāls un kartes, eh, kas eh, it kā tiks nodotas albāņu izcelsmes personām ārzemēs. Mums noteikti jāpanāk laba attiecība nodrošināšana starp Albāniju un tās kaimiņiem. Paldies! Cambārskī kungs nākošais. Благодаря. Jā, paldies, dārgie kolēģi. Es gribētu teikt uh, paldies uh, referentam un sekretariātam par uh, šī ziņojuma izstrāti. Es ļoti atzinīgi vērtēju sasniegto rezultātu. Mēs tāpat arī gribētu paust simpātijas attiecībā uz Albānijas tautu. Runājot par uh, tieslietu uh, reformām, jāsaka, tas ir liels solis uz uh, priekšu, lai garantētu neatkarību. Ceru, ka reformas uh, būs uh, daudz vēl nozīmīgākas nākamgadā, uh, lai uh, gal galā uh, varētu sākt sarunas. Es gribētu iesniegt uh, grozījumus un uh, gribētu, lai valsts uh, labāk aizstāv mazākumtiesības. Es uh, tāpat uh, atzinīgi uh, vērtēju ārlietu ministrijas vēlmi izveidot īpašu komiteju, kas izskatītu valodas jautājumus. Uh, Bulgāru mazākumtautības dzīvo divos eh, reģionos, eh, kas nav, eh, šīs grupas nav atzītas kā mazākumtautību grupas. Lai novērstu kavēšanos sarunu procesā, es gribētu rosināt varas iestādes ātri rīkoties, lai šīs iedzīvotāju grupas tiktu atzītas kā mazākumtautības un atzīstot visu tiesības, Albānija virzīsies uz priekšu integrācijas procesā. Paldies! Sakurāfā kundzei vārds. Paldies, priekšsādātāji! Paldies arī Fleckensteina kungam par visu darbu, ko viņš ieguldīs šajā ziņojuma projektā. Uh, Es domāju, ka noteikti ir jomas, eh, kuras eh, vajadzētu uzlabot un eh, varbūt lietas, ko vajadzētu papildināt šajā ziņojumā. Sākšu no sākuma. Pirmām kārtām pilnībā jānodrošina mazākumu tautību tiesību ievērošana un tāpat labas kaimiņa attiecības ar blakus eso esošiem valstīm. Tās ir pamata prasības iestājai, pamata nosacījumi kur ievērošanu sagaida Eiropas Savienība uh, savās attiecībās ar trešajām valstīm, un tie ir kritēriji, kurus ir obligāti jāievēro. Albānija, kā jau uh, Flekenštāna kungs, kurš pareiz norādīja, viņiem ir uh, jāparaugās savā konstitucionālajā um, sistēmā, un, jā, grieķu, piemēram, mazākumtautība netiek pieminēta. Uh, Un valstī noteikti jānodrošina viņiem zināms juridiskais status, nodrošinot mazākumu tautību aizsardzību, lai viņiem būtu tiesības arī uz īpašumu. Ir grieķu minoritātes 19 ģimenes. Tām valdība ir pieteikusi 5 dienu laikā atstāt savus mājokļus, šīs mājas tiks nojauktas. Un tas pilnīgi noteikti ir pret uh, starptautiski atzītajām mazākuma tautību tiesībām. Tāpat, atvainojos, tiek pārtraukt runātāji. Tātad, turpin runātāji, nav arī atsauces uz uh, labām kaimiņu attiecībām un nepieciešamību uh, risināt jautājumus, kas negatīvi ietekmē šīs negatīvās attiecības vai negatīvo ietekmi pēdējā laikā ir vērojams tādas, eh, nu, revanša iezīmes eh, Albānijā attiecībā uz Grieķiju un, eh, kā es teicu, ir kriteriji, kuru ievērošana jānodrošina vienmēr tā, lai nesāktos kaut kāda politiska spēlīša spēlēšana starp Albāniju un tās kaimiņiem. Paldies, uh, Zoltas kungs. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, well... Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu paust ļoti būtiskas bažas. Gribu norādīt, ka 44 no 71 um, hidroelektrostacijas mm, tiek būvētas aizsargātā zonā, un tāpat arī no nevalstiskā organizācijas sektora mēs saņemam ļoti daudz vēstules. Uh, attiecībā uz jūsu upi, kurā ir viena no būtiskākajām upēm Eiropā, un tas ir tiešām ir skandalozi. Un mums ir skaidri jānorāda Albānijas valdībai, ka ir jāpārtrauc tik daudz nekontrolētu hidroelektrostaciju būvēšanas projekti un jā, jānorāda, ka mēs pārredzam, sagaidam, lai viņi arī ievērot savas saistības attiecībā uz Eiropas Savienību, jo tas eh, neatbilst Eiropas Savienības eh, regulējumu kopumam attiecībā arī uz eh, putnu direktīvu un tāpat arī uz sugu aizsardzības direktīvu. Tā tad ir nepieciešams nodrošināt, lai tiktu respektēti starptautiski un Eiropas Savienības standarti, un tāpat gribētu atsaukties arī uz eh, Eiropas banku lomu šajā projektā. Arī tām ir eh, sava loma eh, spēlējama. Arī vietējiem iedzīvotājiem ir jāpiedalās lēmumu pieņemšanas procesā, pretējā gadījumā mm, šai situācijai varētu būt ļoti būtiskas uh, sekas. Un Šobrīd tiešām, man liekas, tur ir tā kā mežonīgajos rietumos situācija, un um, tā noteikti ir jāatrisina un jābeidz. Epitedojas kungs. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsādātāji. Referents pieminēja jomas, kurās ir sasniegts projekts, progress Albānijā attiecībā uz iestāju Eiropas Savienībā, un viņš norādīja, ka ir lietas, kas vēl jādala, jādara, lietas, pie kām vēl jāpiestrādā. Protams, Albānijai ir jāsaglabā labas kaimiņa attiecības ar citiem kaimiņiem. Un, um, jā, tika pieminēts arī uh, šis uh, gadījums ar kartēm, ar uh, Albānijas um, vēsturiskajām teritorijām. Šīs kartas cirkulē un, un tur ir attēlots teritorijas Albānijas teritorijā no citām valstīm, daļas no Skopjas, no tāpat Serbijas. Un uh, Tas nekādā veidā nepalīdz Balkānu reģino, reģionu stabilizācijā. Un Albānijas uh, premjers ir uh, arī paudis tādas revanšistiska rakstura idejas un domas attiecībā uz Grieķiju. Un uh, jāsaka, ka arī ir ļoti daudz vēsturisku neprecizitāšu viņa izteikumos. Albānijai pilnīgi noteikti būs jāsadarbojas ar Grieķiju. Un uh, uh, ir notikušas arī ēku sagraušanas, uh, mazākuma tautības tiek izlikts no mājokļiem, un tas ir absolūti nepieņemami. Mm, Grieķi izcelsmes um, Albāņi, piemēram, netiek iekļaut vēlēšanu sarakstā, nu, tās ir lietas, pret kurām mums ir jācīnās, un tāpēc uzskatu, ka Albānija šobrīd vēl nav gatava iestājai Eiropas Savienībā, ņemot vērā manas minētos faktus, un man liekas, ka Eiropas Savienība pieļaus tās pašas kļūdas attiecībā uz Albāniju, kā jau tas tika izdarīts Turcijas gadījumā. Ir nosacījumi, kas ir spēkā, valstīm ir jāaiziet eh, zināms process, pastāv arī Kopenhāgens kritērija, un jautājums, eh, kas mums jāuzdod, ir sekojošs. Kāda Eiropas Savienība sapratīs, ka Eiropas Savienībai ir jāliek spiediens uz Albānijas, Albānijas valdību un jānorāda, ka tā ir interesētība, lai tiktu izdarīts nepieciešamais darbs. Eh, katrā ziņā Eiropas Savienībai ir arī savas intereses attiecībā uz Albāniju, uz tās eh, tālāko ceļu, un eh, Albānijā jānodrošina šo prasību ievērošanu, un mums ir jānodrošina, lai viņi to arī darītu. To Kāros kungs nākošais. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Φλίγκενστάιν. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribētu pateikties Fleckensteina kungam par uh, ziņojumu, saka Teokāros kundze. Tāpat arī pozitīvi vērtēju to, ka ir jauni albāņi, kas ir mācījušies ārzemēs un ka viņi arī sāk saprast, ka viņu valsts nākotne ir Eiropas Savienībā un tāpēc viņiem ir ļoti spraigi jāstrādā, jādarbojas, lai viņu valsts varētu iziet šos pārbaudījumus ceļā uz Eiropas Savienību un lai Albānija varētu kļūt par pilntiesīgu Eiropas Savienības locekli. Tāpat laikā gribu Uh, aizstāvēt grieķu mazākumu tautības cilvēkus Albānijā, jo neviens par viņiem nerunā. Uh, protams, ka ir uh, citas mazākuma tautības, bet ir tieši arī grieķu mazākuma tautība, kas ir ļoti apdraudēta, kurai ir tieši draudi. Viņi ir pakļauti demogrāfiskam riskam, tāpēc, ka tiek pārvietoti Kosovas iedzīvotāji uz Albānijas dienvidu zonām un uh, notiek uh, cilvēku pārvietošana. Te ir runa par uh, bēgļiem no Ašrafs. Es nesaku, ka bēgļus nevajadzētu aizsargāt, bet šie bēgļi no Ašrafs tiek nosūtīti uz valsts dienvidu daļu. Uh, Un uh, notiek diskriminācija pret grieķiem Albānijā. Viņi ir Eiropas, Eiropas iedzīvotāji, Eiropieši. Un, uh, uh, jā, Albānijā ir būtisks ekonomikas problēmas. Mēs zinām, ka arī Grieķijai ir savas ekonomikas problēmas. Un Grieķijas valstī tika dots atbalsts un ir pilnīgi negodīgi, ka Grieķi Albānijā, ka pret tiem izturs tā, kā tas tiek darīts. Viņiem, piemēram, uh, nav iespēja piedalīties, eh, būt bruņoto spēku rindās, eh, viņiem ir liekta zināmas eh, darba iespējas arī zinātnē, nav grieķu skola Albānijā un. Tas ir komentārs, ko es esmu izteikusi arī iepriekš, arī pagājušā reizē. Un tāpat arī ir novērota destabilizējoša ietekme Uh, Skopje, un uh, man tāpat ir jautājumi arī par Albānijas uh, lomu Kosovā. Tālāk runājot par islama ticības ieplūšanu Albānijā, veidojot musulmaņu skolas, nu, visi šie elementi norāda uz to, ka, ja Albānija neveiks vajadzīgos pasākums, ko uzskaitīja Fleckensteina kungs, un ja tik tiešām netiks efektīvi risināta organizētā noziedzība. Un eh, ja netiks uzlabota valsts pārvalde un eh, likumdošanas sektors un tiesiskums, tad es tik tiešām nedomāju, ka viņiem būs vieta Eiropas Savienības ģimenē. Un noslēgumā gribu teikt, runājot par vietējām par pašvaldību vēlēšanām. Bieži vien ir administrīvas, administrējos reģionos, kuras tradicionāli ir bijušas tādas, kur grieķu izcelsmes politiķi ir darbojuši un tiek veikt centieni, lai nepieļaut viņu kļūšanu par pilsētu mēriem. Paldies, eh, Marijas eh, kungs nākošais. Oh, Marijas, Marijas. Eh. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsādātāji. Jā, nebija pārliecināts, vai man tika dots vārds. Tātad, Marijas kungs, jā, jūs varat izteikties. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribētu sveikt mūsu kolēģi Fekensteina kungu, pateicos viņam par ziņojumu. Un gribētu vienkārši norādīt jau tādu lietu, ko iepriekš esmu minējis arī plenārsēdē, runājot par Albāniju. Tātad manis teiktajā nebūs eh, nekas jauns, pārbaudiet, eh, sēžu protokols, redzēsiet, ka par to esmu jau runājis eh, plenārsēdēs, un prediskungs nebat nesēž no manis pārāk tālu. Un tās ir divas būtiskas lietas, runājot par. Uh, Eh, Grieķu mazākuma tautības tiesību aizstāvēšana Ziemeļaperes eh, reģionā. Viņu tiesības ir eh, pārkāptas, īpaši 2015. gadā tika nojaukta Ajastaras ieva baznīca, īpašumā tiesības Grieķu izcelsmes ģimenēm ir tikušas apdraudētas un uh, Tik uzdots jautājums arī komisāram Hānkungam, un uh, viņš norādīja, ka Albāņiem, uh, Albānijai ir jāievēro mazākuma tautību tiesības, un mm, jaunākās norises ir, uh, notikumi ir bijuši mājokļu nojaukšana 20 ģimenēm, ka Mars reģionā, un tas norāda, ka situācija galīgi nav pieņemama runājot par grieķu mazākumtautības uh, aizsardzību Ziemeļeperes, uh, un es ceru, ka referents uzņē, uztvers uh, šos komentārus nopietni, un mēs noteikti iesniegsim grozījumus, lai panāktu atbilstošas referents šajā ziņojumā, jo tās lietas, ko nevar vienkārši tā palaist garām. Un vēl viena lieta saistībā ar Grieķijas mazākumtautību pārstāvjiem, vai viņiem ir tiesības uh, vai viņas tiešām var reāli e, izmantot savas e, tiesības, tās īstenot, un atbildi ir nē. Daudzi Albānijas iedzīvotāji, kad e, viņi ieradās Grieķijā, viņi, viņiem tur bija dots iespēja dzīvot, strādāt, bērni varēja apmeklēt skolas, viņi tāpat varēja investēt savus līdzekļus, iegādāties īpašumus, bet šķiet, ka šī darbība nav apusēja. Un uh, Grieķi uh, nevar izmantot šādas pašas tiesības uh, Albānijā. Kā Banka Mūnkungs uh, norādīja, Albānija ir nelikumīgi slēgus robežas, un uh, tā neļauj bēgļiem uh, nu, ieceļot Albānijas teritorijā, un tas ir ne nelikumīgi. Un uh, vēl viena lieta. <coughs> Zinām, bēgļi, kā jau mūsu kolēģi norādīja, jā, ir tikuši uzņemti, bet viņus nosūta atkal uz uh, specifiskām zonām. Nu, katrā ziņā tās ir lietas, ko esmu teicis jau vairāk kārt, uh, Rāmakungs ir uh, izteicies par Akropolu, un uh, viņš uh, mētājas ar nepatiesiem faktiem un uh, burtiski uzkurina tādu kā histēriju Albānijā. Un, uh, Nāc pārliecināts, vai jūs esat informēti par to, bet, bet bija eh, tā sauktā samī tautība, nacionālitāte, kas sadarbojas ar vāciešiem, ar SS eh, bataljoniem eh, kara laikā, un viņi kopā atkāpās ar SS spēkiem, un Grieķu tiesas uzskata viņus par SS spēku sabiedrotajiem, un uh, Kas notiek? Šie cameris tiek uh, tāpat laikā tagad atbalstīti un viņu prasības uh, tiek uh, ņemtas vērā. Nu, katrā ziņā to vajadzētu izskatīt arī šai komitejai un Eiropas parlamentam kopumā. Mēs nevaram vienkārši uh, paļauties Rāma kunga draudiem, jo tas rada tādu vidi, kurā ir ļoti sarežģīti un grūti Albānijai virzīties uz priekšu šajā ceļā uz uh, iestāju Eiropas Savienībā. Un, uh, ir eh, jānorāda, ka tas tik tiešām pilnīgi noteikti ir nepieņemami. Paldies. Tagad komisijas vārdā jau atkal Matuēlas kundze. Paldies priekšsādātāji, cienījamie deputāti. Komisijas vārdā gribētu pateikties referentam Fleckensteina kungam par šī ļoti labā līdzsvarotā ziņojuma projekta par Albānijas ziņojumu. Šajā rezolūcijas projektā ir vissvarīgākie elementi, vēstījums Albānijai, uzslavējot valsti par labu panākto progresu un uz, uzsverot, kādas būtu galvenās prioritātes nākotnē. Šīs idejas priekšlikumi atbilst arī komisijas nostājai par tieslietu reformu, cīņu ar organizēto noziedzību un korupciju, pamatiesību stiprināšanu un arī citiem prioritāriem jautājumiem, kas ir ārpus iepriekšējām prioritātēm, kā piemēram vēlēšanu reforma un dekriminalizācijas process. Balstoties uz stabilā progresa, kas kandidātu valstī tika piešķirt 14. gadā, Albānija ir izpildījusi ļoti daudzus mērķus pēdējā ziņošanas periodā. Un viss ievērojamākais, protams, ir pēdējo mēnešu laikā konstitucionālo grozījumu pieņemšana, kas ļaus uh, veikt un īstenot visaptarošu tieslietu reformu. Un tādēļ komisijai nāks klajā ar priekšnosacījumu rekomendāciju atklāt uh, pievienošanās sarunas, ja tiek panākts taustāms progress tieslietu reformas īstenošanā, jo īpaši saistībā ar uh, pr, um, tiesnešu un prokuratūras izvērtēšanu. Uh, Tas ir būtiski, lai stiprinātu tiesiskumu Albānijā, un tas ir aktuāli arī, arī citos, citās nozarēs, tā skaitā socioekonomisko attīstību. Varam atbalstīt re, rezolūcijas projektā iekļauto ideju par Alst, Albānijas svarīgo lomu reģionā un valsts apņemšanos nodrošinot uh, pilnīgu pie, tiesību aktu pielāgošanu kopēju ārējās drošības politikai Eiropas Savienībā. Uh, sadarbība un vēlme panākt kompromisus būs būtiska ne tikai, lai veiksmīgi tiktu īstenot šīs reformas, bet viss progress pievienoties Eiropas Savienībai kopumā. Tādēļ pozitīvi vērtējam to svarīgo lomu, ko Eiropas parlaments ir uzņēmies arī stabilizācijas un pievienošanās parlamentārās komitejas kontekstā kas noteikti sniegs ļoti vērtīgas politiskās vadlīnijas arī attiecībā uz uh, ļoti delikādo laika periodu, kas gaidāms nākotnē. Ar nepacietību gaidu uh, auglīgu sadarbību ar parlamentu arī turpmākajos mēnešos. Paldies! Paldies, Knut, lūdzu. Herr Vorsitzender, dies ist Priekšsādātāja kungs, nu, šīs ir pirmās diskusijas un par uh, grozījumu, kas uh, ies, tiks iesniegt, mēs varēsim arī padziļināt, diskutēt. Es gribētu uzsvērt tikai divas, trīs uh, lietas. Pirmkārt, nu, tas noteikti kolēģi kungs bija neprecīzi teiks, Kopenhāgenes kritēriji ir, tie ir jāizpild, ja kāds vēlas iestāties Eiropas Savienībā, nevis tad, kad sāk sarunas Albāņi pieņēma tieslietu reformu, kuras citas valsts pieņem tad, kad tās jau veids sarunas. Uh, nedrīkst jaukt pāris lietas, kad sākas sarunas un kam jābūt jau izpildītam un kādām prasībām ir tad, ja vēlas kļu, ja tiešām kļūst par ES dalību valsti. Otrakārt, es jau par to runāju, mēs varam arī padziļināt par to runāt. Ne viss ir uh, sakārtots un ir kārtībā. Nē, dažas lietas nav kārtībā un arī tur. Uh, kur es varu saprast, kādēļ kaut kas notiek. Nu, piemēram, tad, kad nelegāli uzbūvētās ēkas tiek eh, nojaukts, tas nedrīkst darboties tā, kā mēs to uh, pieredzēt, kā tas tiek pateikts, ka parāda ar pirkstu un eh, pāris dienu laikā māja tiek nojauta. Nu, bet vienalga, vai šī uh, ēka nelegāli ir celt, vai to ir darījis uh, Albāns vai uh, uh, Grieķijas. Uh, Albāns. Visiem ir jābūt tiesiskai aizsardzībai, jābūt skaidrai procedūrai un tā tālāk. Tas uh, nemaz uh, nav apšaubāms. Vēl tikai viena teikuma noslēgumā, jo, protams, ir redzams, ka tik ļoti daudz Grieķijas kolēģi šodien uzstājās. To mēs redzam arī citās diskusijās. Neviena dalība valsts liekas nav uh, tik ļoti nu, iesaistīt uh, nekā mūsu Grieķijas kolēģi un kolēģis. Dažos jautājumos tas agrāk ir attiecināms uz agrāko Adenslavijas republiku Maķedoniju, tas pats ir spēkā par Albāniju, Turciju un visur tur mēs daudzkārt nevirzamies uz priekšu, jo ļoti daudz neatrisinātu uh, problēmu tieši ar uh, jūsu mazākumtautībām šajās valstīs Balkānos. Un tādēļ es piedāvāju, un tā nav ironija, un nav arī tāda kritiska a, piezīme, lai mēs šeit a, paplašinātā birojā reiz a, padomātu par to, kādus pasākums mēs varam īstenot, lai ar grieķu kolēģiem diskutētu par uh, to, kādas problēmas grieķu kolēģi redz Maķedonijā un uh, Albānijā, jo es domāju, ka šeit arī divpusējas a, problēmas tiek risinātas. Un ļoti skaidri a, viņa pozīcija a, noskaidrot ir, lai katreiz process nu, neapstātos tieši pie viena jautājuma. Un tādēļ man tiešām nu, nav tādas idejas, kā to konkrēti varētu izdarīt, bet mēs varētu rast ceļu kopā diskutēt intensīvāk nekā tas ir bijis līdz šim. Un es Brauka kungam. Uh, un arī birojam izteikšu pāris priekšlikums par šo jautājumu. Paldies! Grazie! Paldies, Knut! Nobeigumā tikai atgādināšu, ka termiņš grozījuma iesniegšanai 10. janvārs 2012. Un ar to esam pabeiguši šo punktu diskusijas par Albāniju. Darba kārtībā vēl viens punkts viedokļu apmaiņa saistībā ar prezidenta vēlēšanām Moldovā. Kā jau zinām, tad uzvarēja Igor Dodon ar 52,16% balsu. Un nu uzreiz vārdu došu Šoltešu kungam, kurš mums sniegs informāciju, un tad būs iespēja izteikt komentārs, ja nu tas būtu 14 minūtes laika maksimums jo 18. E, beidzam darbu. Lūdzu, Šolteškungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Sākumā gribētu pateikties par man doto vārdu. Uh, Eiropas parlamenta delegācijas uh, vārdā pārstāvot misiju uh, Moldovā 14. novembrī, uzraugot prezidenta vēlēšanas. Mēs tikāmies ar abiem uh, kandidātiem Maja Sandu un Igor Dodun. Tas notika dienā pirms vēlēšanām. Igors Dodun pauda savu apņemšanos, uh, ka uzvarēšot uh, vēlēšanās par 80 tūkstošiem līdz 100 tūkstošiem balsu, bet tagad, kā rezultāti rāda, atšķirības starp kandidātiem ir mazāka. Un viņš arī mm, aicināja pievērst uzmanību potenciālai krāpšanās gadījumiem vēlēšanu laikā. Uh, un norādīja uz īpašiem stimuliem studentiem balsot. Un viņam šķita, ka ir diskriminācija novērojama tādēļ, ka 92 vēlēšanu stacijas bija atvērtas viņa valstī un tikai 18 Krievijā. Viņš medijiem atzina, ka vēlēšanu kampaņā bija pār, tātad pārkāpts daudzas līnijas, neatkarīgi no tā, kurš kandidāts tiek atbalstīts. Maija Sandu savukārt norādīja uz viņas uh, kampaņas uh, caurskatāmo raksturu sociālajiem mēdiem, lai veicinātu atbalstu. Tomēr viņa norādīja, ka bija sarežģīti sacensties, konkurēt ar uh, mazāk uh, caurskatāmu ka, uh, kampaņu un kandidātu un uh, norādīja, ka pareizticīgo baznīca nāks klajā ar paziņojumu pret viņu. Uh, Masu mēdījos uh, izskanēja um, paziņojumi pret Maja Sandu, ka viņa esot vienojusies ar kancleri Merkeli uh, par to, ka ir jāatveda bēgļi uz Moldovu un ka viņa būtu gatava ieņemt amatu, jo ir neprecējusies un bez bērniem. Um, Starptautiskie novērotāji norādīja, ka ir šāda negatīva taktika, kas izmanto uh, gan homofobiskus paziņojumus, gan seksistisku pieeju. Un sākotnēji rezultāti, ka sociālistu partijas Ivo Dogdun ieguva 52% balsojuma un Maija Sandu no sociāldemokrātu partijas uh, bija otrajā vietā ar gandrīz 48%. Uh, balsu atšķirība 69 tūkstoši. Otrais vēlēšana rauns. Uh, kopumā vēlēšana diena bija um, mierīga, labi organizēta visā valstī un kopējais izvērtējums par balsu skaitīšanu un aprēķiniem bija pozitīvs ar um, secinājumu, ka ir sakots procedūrai pēc būtības. Tomēr bija daudz ziņojumu par to, ka Moldovas uh, pilsoņiem ir grūti sarežģīti balsot ārvalstīs, un tā ir visai nopietna problēma. Bija ziņojumi, ka Moldovas pilsoņi uh, devās uz tuvāko vēlēšanu iecirkni, kur jāstāv garā rindā, un dažos iecirkņos uh, vēlēšanu kartītes beidzās, uh, un es savos komentāros mēdījiem norādīju, nu, ka tas vienkārši nav godīgi. Ir jāgūst mācība, jāizmanto gūtās mācības un atbildīgiem iestādēm jādomā par visām iespējām, tā skaitā elektronisko balsojumu. Jūsu informācijai tīri vairāk nekā 138 tūkstoši pilsoņu balsoja ārzemēs un 86% no uh, šiem balsojumiem bija par labu Mariju Sandu. Uh, un diasporas uh, uh, balsojums bija atbalstošāks nekā pirmajā raundā. Un es norādīju arī uz savām bažām, kas bija pirmajā raundā, par to, ka ir caurs, uh, trūks caurskatāmības attiecībā uz kampaņu finansējumu un ir uh, mediju um, manipulācijas. Tas ir saistīts ar uh, ne tikai vēlēšanām, bet arī politisko partiju finansējumu kopumā. Uh, ir nepieciešams veikt uh, reformas šajā jomā un vēlēšanu kampaņai pilnīgi noteikti ir um, jābūt analizētai. Un otrajā vēlēšanu raundā kļuva pilnīgi skaidrs, ka tiesiskais satvers kampaņu finansējumam nerisina, uh, nav, tātad konkrēti neatsauc uz otro raundu. Nav, piemēram, skaidrs, vai tēriņu limits uh, attiec tikai uz pirmo vēlēšanu šo raundu vai uz abiem. Un es aicināju pieņemt tiesību aktus, kas ļoti skaidri atrunātu vēlēšanu kampaņu un visas uh, vēlēšanu cikla stadijas atsevišķi. Es patiešām ceru, ka Moldovas iestādes uh, pievērsīs uzmanību tiem mīnusiem, ko identificē starptautiskie novērotāji un noteikti īstenos šīs rekomendācijas. Un nobeigumā gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās vēlēšanu novērošanas misijā. Paldies par labo komandas garu un konstruktīvo sadarbību. Paldies! Grācie, honorēs. Liels paldies, Šolteškungs. Tagad vārds Korvinike kungam. Nevēlties izteikties? Nē, nē, tas bija par Albāniju, nevis Moldovu. Nē, nu tad jau neko, tā, tas punkts tika pabeigts. Kristēra kungs lūdzu, delegācijas vadītājs. Paldies! Manuprāt, šie secinājumi un uh, rekomendācijas no novērotājiem kopumā ir objektīvi, atbalstāmi un atspoguļo vēlēšanu gaitu. Eiropas parlamenta delegācija kopā ar Šoltešu kungu ir lieliski pastrādājusi. Eiropa ļoti pozitīvi raugās uz mūsu sadarbību ar partneriem Kišiņevā, tomēr tajā pašā laikā ir svarīgi atzīmēt, ka šobrīd no premjera Filipsa kunga ir novērojams atbalsts arī integrācijas procesam Eiropā, un ir būtiski arī saprast, ka, nu, pilsoņ, ka politiķiem vajadzētu mm, tomēr izrādīt atbildību runājot par Moldovas republiku un tajā notiekošo. Tā ir valsts ar ļoti smagu vēsturi. Šī nav īstā vieta, kur nākt klajā ar politiskām deklarācijām. Mēs noteikti arī nākotnē atbalstīsim Moldovas republiku, un ir ļoti svarīgi, lai valdība un arī sabiedrība justu šo atbalstu. Sabiedrība Moldovā vēl aizvien ir sašķelta, sabiedrībai šķiet, ka nav viss tā, kā vajadzētu. Nu, gribētu atzīmēt, ka šodien notika kāds pasākums premjers Filips Briselē apciemoja NATO mītni. Un parakstīja vienošanos atvērt NATO koordinācijas biroju Kīšiņevā un gribēja norādīt, ka tāda ne militāra bāze, bet uh, sakaru koordinācijas centra. Paldies! Paldies, Prēdis kungs, lūdzu! Uh, merci infiniment, président! Lielas paldies, priekšsētā kungs. Uh, es gribētu izteikt divas piezīmes par uh, vēlēšanām uh, Moldovā, bet pirms tam uh, sveicu Šaldašu kungu un citus uh, delegācijas uh, deputātus, kas uh, strādā šajā uh, vizītē. Pirmā piezīme ir tā, uh, ka vēlēšana kampaņa ietekmēja ļoti spēcīgi uh, un tā nebija sabalansēta finansējumā un mediju eh, iespaidā. Eh, Eiropeiskie eh, kandidāti Alessandro kundzei nebija pieejas plašsaziņas līdzekļiem. To sistemātiski bloķēja politiskā un administratīvā elite, jo tā kritizēja ne tikai komunists, bet arī uh, koalīcija, kas ir pie varas. Tātad vēlēšanas nenotika veiksmīgi šādā izpratnē. Un ne tikai vēlēšana dienā, pati kampaņa, kā jau teicu, nu pat nevar uh, iedomāties šo uh, nesabalansētības līmeni. Kišņevē varēja konstatēt, nu praktiski nu, uh, nebija pat uh, izkārti uh, uh, plakāti. Vēlēšana dienā tas fakts, ka a, vairākās a, vēlēšana vietās a, ārzemēs vienkārši nebija vairāk a, vēlēšana a, biļetēni, tas parāda, cik a, slikti organizēts bija šīs vēlēšanas kvalitātes izpratnē. Tās nenotika veiksmīgi. Un, nu, nevar iedomāties, ka, nu, vēlēšanas biļetēni izbeidzas. Nu, nekad neesmu dzirdējis. A, par šādu uh, vēlēšanu norisi. Nu, jābūt arī ļoti skaidriem attiecībā uz to. Un bez tam otra piezīme par to, ka ievēlētais uh, prezidents ir. Uh, um, teica, ka anulēs uh, asociācijas līgumu. Tagad ir spiediens no dažādiem mēdījiem, no uh, tāpat arī politiski iesaistītām personām. Viņš saka, jā, es pārdomāšu un tā tālāk. Uh, Un pat, ja eh, viņš formāli to nedara, viņš darīs visu, lai tas netiktu um, īstenots. Ja mēs raugamies uz to, ko viņš vēlas, tad viņš ļoti skaidri pasaka, eh, ka viņš vēlas tādu um, nospiedošu eh, režīmu. Uh. Nu, jā, viņš runā par imperialismu, par kapitāla uh, dominēšanu. Tas ir tāds 50. gadu stila. Um, runas veids, nu nevajag uh, kļūdīties vērtējot šo prezidentu un nevajag kļūdīties arī domājot par to, ka uh, pro-Eiropas uh, koalīcija Kišiņevā to uh, kontrolē kāds, kas uh, runā par to, ka viņš ir uh, koordinators, viņš nav vēlēts, viņš ir oligarhs. Un uh, šajā, šai valstī viņš nodara visu to iespējamo ļaunāko. Tā ir valsts, uh, kuru pārvalda komunists un kontrolē oligārs, viņš kontrolē visu, kas notiek. Es domāju, ka jāpārtrauc eh, runāt par ilūzijām, un mums ir jāmaina arī mūsu uh, politika un arī dažu to valstu intereses, uh, kuras uh, rūpēs par Moldāniju un Rumāniju ir ļoti bloķēti šajā situācijā vērtēt šo oligārhu. Es esmu ļoti vīlies par to, kas ir notikts. Uh, Gan organizatoriskā ziņā tās nebija veiksmīgas vēlēšanas, un arī neproporcionāla līdzekļu uh, izmantošana, nevienlīdzīga pieeja mēdījiem. Ļoti sāpīgi redzēt to. Un uh, tāpat arī uh, Don Don kungu programmu runājot. Un tāpat arī visu to, viņš ir pret Eiropu tas ir pretnieks Eiropai, un uh, kontrolēts, uh, situācija kontrolē valstī uh, oligarhs. Paldies par jūsu uzmanību. Kā jau redzējām, tad šeit viedokļi atšķira šajā jautājumā. Nē, nu tas jau, protams, arī ir saprotami. Komentāri bez mikrofona nav dzirdam. dzirdam. Priekšsādātājs saka, redzam, ka viedokļi atšķiras. Uzklausījām delegācijas vadītāju. Uh, um, delegācijas priekšsēdētāju un arī tevis teikto, nē, nu tas viss ir normāli. Ir ļoti daudz jautājumu, kas ir pārunājumi saistībā ar šo Moldovas dosjē. Nu, jebkurā gadījumā, vai ko piebilst gribējāt, vai tas vienkārši jūs viedoklis apaust vēlējāties, lūdzu. Yes. I could agree with some statements of Mr. Jā, gribētu komentēt dažus pretskunga izteikums. Jā, ir uh, notikušas vēlēšanas, bija divi kandidāti ar uh, pilnīgi dažādu izcelsmi un. Saiknes ar masu mēdījiem bija nu, tāds nedaudz satraucošs, bet uh, pirmām kārtām tas uh, bija liels izaicinājums iekšējai, iekšpolitikas dzīvei. Nu, katrā ziņā mēs nevarējām ignorēt šos cilvēkus, viņi bija oficiāls amatpersonas, mēs bijām novērotāji, mēs nevarējām teikt, ka mēs ar jums nerunāsiet, tāpēc, ka jūs esat, nu, teiksim, jūs esat oligarks vai nē. Esmu pārliecināts, ka šo cilvēku izteikumi, un es te runāju tikai par ekonomiskiem fórumiem, varētu būt lietas, kas eh, nenotiks tā kā vajag. Jā, nu, ticēsim un cerēsim. Labi, visiem paldies šķiet, ka esam pabeiguši šodienas afet sanāksmi. Nākamā mūsu tikšanās 5. decembrī pusdienlaikā, ne pēcpusdienā tātad. Paldies visiem, jauku vakaru!